Vous... Dargie kolēģi, aicinu jūs uh, apsēsties savās vietās, jo mēs sāksim tūlīt mūsu plenārsēdi, kura ir 132. reģiona komitejas plenārsēde. Vispirms es uh, jautāju jums, vai jūs varat uh, apstiprināt šodienas darba kārtību. Mēs gan uh, piedāvāsim pieņemt Jādlakunga atzinumu, pārlikt to no pirmās uz otro žu, dienu, lai Jansena kungu varētu skatīt ceturtdien no rīta nedaudz agrāk. Ja nav iebildumi, tad ļoti labi. Vai kādam ir iebildumi pret uh, protokolu iepriekšējai sanāksmē. Nē, tas arī ir ļoti labi, tas ir pieņemts. Tātad eh, tagad es gribētu sirsnīgi sveikt delegāciju uh, no um, pašvaldību priekšsēdētājiem, kas piedalījās digitālajā uh, samitā. Uh, un tur eh, piedalījās 41 pilsēta, kas veidos eh, digitālo darba kārtību eh, par labu pilsoņiem, sveic šo delegāciju, un tā ir lieliski ideja ierasties pie mums brīdī, kad mums būs svarīgas debates, uz kurām ar prieku tagad sveicu mūsu vidū komisārs kundze Korīnu Kreču. Kreču kunge, kundze sveicu jūs pie mums vēlreiz. Un uh, šodien, sākot uh, šīs plašās debates par uh, vairākiem atzinumiem, kurus mēs pieņemsim dažādo regulējumu kontekstā, tos tātad mēs pieņemsim attiecībā uz nākamo programmācijas periodu Eiropas Savienībā. En effet, aujourd'hui, nous adoptons l'ensemble de nos Tātad šodien mēs pieņemsim arī atzinumus par kohēzijas politiku un lauksaimniecības politiku, kas iekļauj arī eh, lauka attīstības sadaļu. Neskatoties uz piesātinātu darba kārtību, mēs ieņemsim eh, arī savu pozīciju, lai ietekmētu parlamenta un padomas eh, nostāju par kohēziju. Tātad mēs zināmā mērā tieši laikā par to runājam. Papildus kohēzijas politikai pārējie atzinumi gandrīz visi ir saistīti ar daudzgad finanšu schēmu, un tos mēs pieņemsim mūsu sesijas noslēgumā. Un citi atzinumi jau tika pieņemti oktobrī, un tikai daži vēl ir atlikuši, piemēram, par eh, Erasmus, kas eh, pārlikt ir uz februāra sesiju. Esmu ļoti priecīgs, ka mēs e, tuvojamies darba noslēgumam, un man prieks arī, ka ir bijusi ļoti laba koordinācija starp dažādiem, dažādiem atzinumu gatavotājiem, un saskaņotība, protams, ir ļoti e, svarīga šādā darbā. Kā jau vairāk kārt man ir bijusi iespēja atgādināt, e, patiesais darbs tikai sāks līdz ar šo atzinumu. Uh, E, pieņemšanu, un tas nebeidzas, jo tad ir jānodrošina, lai mūsu pozīcija pēc iespējas lielākā mērā būtu atspoguļota galīgajos e, tiesību aktos. Mūsu daudzie grozījumi uh, parlamentam arī lielā mērā tiek pieņemti, un tas nozīmē, ka ziņotāji ir bijuši ļoti proaktīvi. Un tas ir labi, jo tieši tādā veidā mēs varam stiprināt mūsu komitejas uzticamību un palielināt reģionu un pilsētu ietekmi uz Eiropas lēmumu pieņemšanas procesu. Vēl ir jāpaveic liels darbs dalībvalstu līmenī, daudz līmeņu pārvaldība, partnerības koncepcija Tur ir eh, vēlme kāpties atpakaļ un eh, kohēzijas politikas kontekstā arī ir eh, dažādas idejas, kas var kaitēt mūsu teritoriāliem līmenim un daudzi sajauc vienkāršošanu ar recentralizāciju. Reģionu komiteja pilnīgi noteikti atbalsta kohēzijas politikas vienkāršošanu, bet nepārvēršot to centralizācijā. Runājot par dalībvalstu teritoriālo uh, sadarbību, piemēram, attiecībā uz pārobežu mehānismu Eiropas Savienībā, Eiropas komisijas uh, priekšlikumā uh, ir pretrunīgs viedoklis padomē. Un uh, tad, kad šie atzinums tiks pieņemti, es ceru, ka visi jūs tos izmantosiet, lai katrs savā valstī runātu presē un ar saviem ministriem par uh, tādu ambiciozu kohēzijas politiku, kur atbalsta Eiropas pilsētas un reģioni. Šis darbs ir ļoti svarīgs, varbūt pat svarīgāks nekā tas darbs, ko mēs veiksim uh, šeit turpmākajos mēnešos. Un uh, šeit arī var panākt būtiskus uzlabojumus. Un es rēķinos ar katru no jums, ar katru nacionālo delegāciju, uh, lai mēs tiešām varētu popularizēt mūsu pozīciju, bet šodien mums ir tas prieks atkal diskutēt ar mūsu ziņotājiem un komisāru, kas ir atbildīgi par reģionālo uh, politiku. Godātā komisārs kundze, dārgā Korīna, lūdzu tagad jums vārds, lai varētu sniegt uh, ievadvārdus debatēs ar mūsu uh, pārstāvjiem. Liels paldies, uh, Karl Hainz, uh, priekšādātāja Lamberts kungs, dārgie deputāti, dāmas un kungi. Labdien! Man ir liels prieks, ka varu šodien būt šeit kopā ar jums. Jūs eh, dodat būtisku ieguldījumu diskusijās par Eiropas nākotni un mūsu kohēzijas politikas nākotni un reģionu nākotni Eiropas Savienībā. Es gribētu apsveikt jūs īpaši ar to, ka jūs esat uh, ātri strādājuši, esat eh, sagatavojuši būtiskus atzinumus, eh, kas ir izdarīts arī eh, laicīgi. Mūsu ceļā uz nākotnes programmu pieņemšanu ir vajadzīgi cilvēki, kas nosaka ritmu, kas virza darbu uz priekšu, un jūsu uh, likumdošanas darbs ir uh, noteicis ritmu tālākajām parlamentu un padomas darbām, uh, Tātad vēlreiz paldies par jūsu atbalstu. Īpaši atzinīgi gribu vērtēt kohēzijas alianci. Tā bija ļoti nozīmīga. Paldies jums visiem, Marko un Karl Hainz, par šo kopīgo darbu, ko paveicām kopā. Grūtākajos daudzgadu finanšu schēmu sagatavošanas brīžos jūs paudāt reģionu un pilsētu viedokli. Eh, tas ir viedoklis, eh, kas atbalsta kohēzijas politiku, atbalsta mūsu ticību Eiropai un tam, ka neviens reģions netiks atstāts novārtā. Un jūsu balss tiek šodien atkal sadzirdēta, jūsu atzinumi sniedz eh, atbalstu mūsu darbā, kā jau Karls Hens minēja, trīs galvenajās jomās. Pirmkārt, Partnerības princips ir ļoti svarīgs, jo reģionālās politikas uh, veiksme ir stipri atkarīga no reģionāliem partneriem, reģionālajām vietējām iestādām, uh, sociālajiem partneriem un um, nevalstiskajām organizācijām. Jūs strādājat uz vietas, jūs zināt, kas ir vajadzīgs, kādas ir problēmas, ko var vienkāršot. Jūs uh, arī uh, sniedzat uh, savas idejas un uh, piedāvājat savu vietējo pieredzi. Uh, Un galvenais ir tas, ka jūs ieguldāt savu uh, kaismi un uh, enerģiju kohēzijas politikā, lai uzlabotu cilvēku dzīvi visos Eiropas reģionos. Tātad vēlreiz paldies par efektīvu reģionālu politiku, kas ir tikai iespējama ar spēcīgiem reģionāliem partneriem. Otrakārt, paldies par jūsu atbalstu uh, partnerattiecību nolīgumam ar visām dalībvalstīm. Mums ir vajadzīgs šis strateģiskais pārskats, šī koordinācija starp fondiem un programmām. Mums ir nepieciešams šīs te diskusijas ar visiem svarīgākajiem partneriem, reģionāliem, vietējiem, pilsonisko sabiedrību, sociālajiem partneriem, un tāpēc partnerattiecību nolīgumi visām dalībvalstīm ir nepieciešami, neskatoties uz to, cik uh, daudz ir programmu, cik lielas ir uh, um, šīs te aploksnes nav vietas dubultiem standartiem, mūsuprāt. Mana pozīcija ļoti skaidri tika pausta pagājušajā nedēļā vispārējo lietu padomē, kur tiek piedāvāts uh, priekšlikums paredzēt izņēmumu obligātajam partnerattiecību nolīguma raksturam, un es uh, teicu, ka mēs uh, ļoti stingri ieņemam savu nostāju, ka neskatoties uz to, Eh, cik liela ir dalībvalsts aploksne, mums ir vajadzīga stratēģija visām dalībvalstīm. Ne, ne, ne, nevis tā, ka ir pirmās vai otrās klases dalībvalstis. Otrkārt, vietējās attīstības nozīme pilsoņiem tuva Eiropa, eh, plānota kopā ar vietējiem cilvēkiem, partnerattiecībās ar vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir attīstība kopā ar cilvēkiem cilvēku labā tā nav vienkārši deklarācija, tie nav tikai vārdi. Tā ir mūsu skaidra politiska apņemšanās un piektais politiskais mērķis - pilsoņiem tuvāka Eiropa. Tas arī e, izpaužas uh, praktiski. Un mēs esam snieguši vairākus uh, instrumentus. Uh, Eiropas pilsētu iniciatīva, kas apkopo uh, visas urbānās zonas, kopēji attīstības noteikumi kohēzijas politikā un lauksaimniecības fonds lauka attīstībai. Bet, protams, šo visu instrumentu mērķis ir eh, dot lielāks pilnvars vietējiem iedzīvotājiem, pilsētām, reģioniem. Mums ir jāparāda pilsoņiem, ko Eiropa dara viņu labā. Tagad pievērsīšos vēl vienam jautājumam, kas eh, vēl ir jāprecizē papildus partnerattiecību nolīgumu obligātiem raksturam, kam ir vajadzīgs risinājums. 5 plus 2 uh, eh, programmēšanas jautājums ir jāatrisina. Jūs, es zinu, ka jums ir iebildes un bāžas, un es gribu uh, uzklausīt uh, šīs bāžas, tad, kad man būs tas gods jūs uzklausīt. Bet es gribēju vienkārši izskaidrot mūsu ideju, kāpēc mēs vēlētos uh, šādu um, elastību manevrēšanas iespējas paredzēt. Es zinu, ka jūs atbalstāt uh, principu un jūs atbalstāt tādu elastīgāku politiku, kas ņem uh, vērā ārkārtas apstākļus. Es zinu, ka to var izdarīt netraucējot ilgtermiņu projektiem. Es zinu, uh, ka tas ir iespējams, jo tas ir darbojies pagātnē. Projekti um, uh, var uh, Eh, pārsniegt programmēšanas periods, un tas ir arī eh, darbojies. Tātad mēs eh, piedāvājām pēc pieciem gadiem vidusposmu pārskatu, jo mācība, ko esmu guvusi pēdējos četros gados stādājot savā amatā, ir tas, ka mēs nevaram redzēt septiņus gadus uz priekšu, kāda būs dzīve, kāds būs problēmas. Tātad esmu gatava uzklausīt jūsu viedokli, bet gribētu jums pateikt secinājumā, uh, Vēlreiz paldies par jūsu atbalstu tik daudzās jomās pēdējā smagā gada laikā, kad mums bija jāsagatavo daudzgada finanšu ietvers. Paldies, ka jūs atbalstījāt partnerības principu, partnerattiecību nolīgumu, un, kā jau es iepriekš teicu, ar prieku uzklausīšu jūsu viedokli. Merci beaucoup, Madame la Paldies komisārs kundzei. Un tagad uzsāksim debatas. Man ir uh, pienākums ļoti strikti uh, ievērot jums atvēlēto runas laiku. Pretējā gadījumā mēs uh, neizskatīsim visus jautājumus ne šodien, ne rīt. Tagad ir 15 cilvēki pieteikušies, un šīs debatas ir jānoslēdz 16.15. Lūdzu, aicinu izteikties pēc iespējas lakoniskāk, bet, protams, pasakiet to, ko jūs vēlaties pateikt. Šnaiderkungs. Paldies, priekšsādātāja komisārs kundze, sirsnīgs veids jūs šeit reģionu komitejā šodien. Šis ir svarīgs posms mūsu kopīgajā ceļā 2016. gadā mēs ar to sākām runāt par uh, laika posmu pēc 2021. gada, 2017. gada maijā mēs uh, pieņēmām atzinumu par kohēzijas politikas nākotni, tas notika šajā zālē, un uh, arī izveidojam kohēzijas aliansi. Tā bija tāda spontāna akcija, kas izrādījās ļoti veiksmīga. Šajā ceļā svarīgi bija tas, ka mēs visu laiku uzturējām ciešu kontaktu ar jums, uh, un ar speciālistiem no jūsu ģenerāldirektorāta. Un tas, ka jūsu priekšlikumi, jūsu priekšlikumi par struktūra fondu regulām, ko jūs eh, publicējāt šā gada maijā, uh, daudzos punktos pārņēma arī mūsu priekšlikums, un tas ir šī uh, ilgo gadu intensīvā darba rezultāts. Par to gribētu jums sirsnīgi pateikties. Es domāju, ka tas ir tiešām visu kopīgajās interesēs uh, šādus labus rezultātus sa uh, sasniegt. Tātad, principā, mēs atbalstām šos priekšlikums, jo īpaši šo vispārējo regulu. Protams, uh, mums ir daži punkti, kur mēs sakām, ka to varētu darīt labāk, un uh, Tos gribētu arī šeit, šajās vispārīgajās debatēs pieminēt. Es atsaucos uz jūsu jautājumu 5 plus 2. Kāda tad ir mūsu iebildumi? Mums nav nekas pret 5 plus 2. Mums nav nekas pret elastību. Eh, vienkārši noteikumi ir neskaidri, šie priekšlikumi ir neskaidri. Mēs ne, vēlamies izvairīties, un tas nedrīkst notikt, ir tas, ka a, eh, pēc pieciem gadiem mums jāsāk atkal no nulles uz atlikušiem diviem gadiem. Mums ir jābūt iespējai jau no paša sākuma uz pēdējiem diviem gadiem vismaz indikatīvi noteikt, kur mēs šos līdzekļus gribēsim izmantot. Tā ir mūsu problēma. Un tad ir um, vairāki atsevišķi punkti vēl. Jūs uh, par, esat paredzējuši drošības tīklu, tas ir ļoti labi. 76% zem tā nevienam vajadzētu nokrist, bet atsaucas uh, vērtība ir nacionālais līmenis, un tas daudzās situācijās dalība valstīs neņem vērā um, vienotu situāciju, jo reģioni var būt ļoti atšķirīgi, piemēram, Vācijā, Spānijā, Itālijā un citās dalībvalstīs. Tāpēc mūsu priekšlikums ir 76% drošības tīkls, jā, bet reģionālais līmenis, tā ir jābūt atsaucas vērtībai, lai neviens reģions nenokristu zem 76% eh, no saviem reģionālajiem līdzekļiem. Līdzfinansējums tur jūs esat izteikuši tālajos priekšlikumus samazināt eh, finansēšanas līmeni Eiropas Savienībā, un es eh, um, esmu no uh, reģiona ar budžeta pilnvarām. Es jums saku, ka mēs to nevaram uh, izdarīt. Mums ir jābremzē parādu līmenis, mums ir jākonsolidē uh, budžets, un mēs tāpēc nevaram tik lielā apmērā sniegt līdzfinansējumu. Un tāpēc Eiropas līdzfinansējumu nevajadzētu kristies eh, zem 70%. Treškārt, jūs eh, pieņēmāt mūsu priekšlikumu uh, paplašināt IKP ar citiem indikatoriem. Tam mēs piekrītam, bet mēs uzskatām, ka demogrāfiskas problēmas ir indikators, kas netiek pienācīgi ņemtas vērā. Tas uh, reģionos turpmāk ir jāņem vērā vairāk, tas kavē uh, izaugsmu un konkurētspēju, un tas ir tieši tas, kas ir kohēzijas politikas viens no galvenajiem mērķiem to novērst. Tātad tāpēc tas, kā papildus indikators, ir jāņem vērā demokrātiskās problēmas. Un pēdējais punkts. Jūs izteicāt labus priekšlikumus par birokratizācijas samazināšanu, ko es eh, dzirdu no sarunām. Tas man rada bāžas, jo man šķiet, ka parlaments un padome atkal uzkraus virsū to, ko jūs noņēmāt nost, un beigās mums atkal būs tikpat liela birokrātija, kā jau tas tagad ir un ko mēs vēlamies novērst. Šeit es aicinu sarunvedējus nesarežģīt visu atkal un neuzlikt uh, vairākus administrācijas līmeņus. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Kaķuša Marīnī. Grazie, komis. Liels paldies, komisārs kundzei, paldies, Korīna, vēlreiz uh, kārtējo reizi ar savu klātbūtni šeit norādi uz to, ka uh, plenārsēdē arī vēl apspriedīsim mūsu atzinumu projektus par struktūru fondiem un norādat uh, uz to, cik tas jums ir svarīgi un ka vienmēr esat bijusi arī vietējo reģionālo pašpārvalžu sabiedrotā, arī tajā laikā, kad kopā ar daudziem citiem spēlētājiem uh, Izveidojām kohēzijas aliansi, jūs bijāt mums blakām un atbalstījāt mūs. Mēs saprotam, ka kohēzijas politikas uh, labākais aspekts ir reģionālā Eiropa un tā Eiropa, kas konkrēti runā ar pilsoņiem, uzņēmumiem, vietējiem pašpārvaldniekiem. Mēs kā sociālistu gripa, grupa nu, gribētu norādīt uz vairākiem punktiem, kas mums ir ļoti svarīgi runājot par kopīgo uh, noteikumu regulu, un te mēs piekrītam arhitektūrai par kohēzijas politiku, kā tā būtu jāpiemēro visos Eiropas reģionos, par to, ka ļoti svarīgi saglabāt šo eh, trīs pūšu arhitektūru. Piekrītam arī tai pieejai, kas balstās uz saskanīgu pārvaldību, kā tas arī šodien ir izskanējis. Uh, Mums ir ļoti svarīga partnerība ar Eiropas Savienību, ar nacionālajām uh, valdībām un arī ar reģionālajām vietējām pašpārvaldēm. Šī uh, uh, trīspusēja arhitektūra ļoti svarīga, un tad arī mums ir trīs svarīgi punkti, to redzēsiet arī mūsu gala atzinumā, ko apstiprināsim šodien, ta, tas, ka uh, Eiropas sociālais fonds plus joprojām arī ir neatņemama sastāvdaļa no Eiropas kohēzijas politikas, jo nevar notikt reģionu attīstību un izaugsme, ja mēs neveicam sociālo iekļaušanu un nenodrošinām izglītību apmācību. Uh, tad arī mums, protams, ir jāizmanto tā pieredze, ko esam ieguvuši gadu laikā un nodrošināt to, lai kohēzijas politikā īstenotu arī reģionu absolūtās nepieciešamības, un šeit ir svarīgi mobilizēt arī uh, vietējā līmeņa o, spēlētājas institūcijas. Arī atzinumā norādam uz vairākiem uzlabojuma elementiem, uzskatām, ka tie ir svarīgi. Uh, Vispirms jau tas, ka nepieciešams struktūrāli iesaistīt reģionālās vietējās pašpārvaldes, lai tie būtu arī Eiropas pusgada dalībnieki. Mums ir arī satraukumi, un mēs gribam, lai tas tiktu uzklausīts, piemēram, lai šajā uh, finanšu programmēšanas periodā arī lauku attīstības fonds būtu ārpus no kopīgo noteikumu regulas. Esam vienmēr ticējuši mūsu teritoriju integrētai pieejai īpaši visā reģionālajām un uh, um, tām teritorijām, kam ir milzīgs šis uh, lauksaimniecības īpatsvars, saprotam, ka birokrātija nav tikai Eiropas līmenī, ne viss ir atkarīgs Eiro, no Eiropas. Uh, Pateicamies arī komisijai par priekšlikumiem, vēlamies arī atvieglot birokrātiskās procedūras arī dalību valstu līmenī. Nacionālā līmenī šīm procedūrām ir jābūt daudz efektīvākām, ātrākām, lai izmantot labāk resursus un iespējas. Un pēdējais vēstījums, kā jau teica arī priekšsēdētājs, un vēlos arī noslēgumā uz to atsaukties. Uh, Šīs atzinums ir tikai sākuma punkts un nevis gala mērķis, kā mēs gribam sadarboties ar Eiropas institūcijām. Mēs negribam, lai kohēzijas politika būtu tikai jautājums starp Brīselīm un mūsu valdībām, mūsu valstu galvaspilsētām. Kohēzijas politika ir izveidota pilsoņiem un reģioniem uz teritorijām. Mēs arī tad liksim jums sadzirdēt mūsu balsis arī turpmāko mēnešu laikā, kad notiks sarunas. Paldies! Merci beaucoup. Le... Paldies. Žils Aizirmens, nākamais runātājs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. En uh, goed om u hier. Liels paldies, priekšsēdētāji. Uh, ļoti liels prieks jūs šeit redzēt, komisārs Kundze. Vēlos pateikties par komisijas lieliski paveikto darbu, sagatavojot uh, visu šo tēmu Daudz kas ir, jāiz, daudz, kas ir izdarīts. Redzam, ka ir spēts svarīgs soļus priekšu vienkāršošanas jomā. Reģioni atbalsta jūsu priekšlikumus. Šis priekšlikums visiem reģioniem ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas iekļauj arī Nīderlandes reģionus, no kurienes es esmu. Arī šī uh, priekšlikuma mums ir ļoti būtiska. Man ir tiešām liels prieks redzēt, ka jūs piekrītat tam, cik svarīgas ir partnerības un partnerību nolīgumi, lai tur arī reģioni, provinces un pilsētas varētu spēlē, spēlēt lielāku lomu. Tas ir arī viens no elementiem, par kuriem runāju savā ziņojumā. Uh, kur, aps, kur runājām par uh, kohēziju fondiem, par tēmatu tiem runājot, ir ļoti svarīgs, lai stiprinātu reģionu lomu. Un tad arī gribētu vairāk redzēt kaut ko klimata un migrācijas politika īstenošanā. Runāt par migrāciju nevis tikai no valstīm ārpus Eiropas Savienības, bet arī migrāciju, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē. Jo ir bieži, un mēs zinām, ka ir daudz tā teritorija, kur vairs nav iedzīvotāju. Uh, Tālāk arī runājot par vienkāršošanu, tas ir ļoti svārīgi. Politikas ir arī jāaktualizē. Visā Eiropā tiek runāts par šo tēmātu, un visi piekrītam, ka kohēzijas politika ir milzums svarīga. Kad runājam arī par klā, ar Klagenfurdas tirzniecības kāmeru vai runājot ar Austrijas prezidentūras pārstāvjiem šeit Briselē, viss ir vienisprāts par to, kādu lomu šeit spēlē kohēzijas politika. Tā ir fundamentāli svarīga. Taču mēs redzam, ka tiek izdarīts spiediens uz šo politiku. Mēs konstatējam, kā tas uh, izriet tieši no dalību valstu attieksmes. Uh, Mēs kā reģioni esam jūsu partneri cīņā, lai saglabātu spēcīgu un uzticamu kohēzijas politiku. Līdz ar to mēs varam sniegt jums savu atbalstu un arī jo, uh, veiksmi trialogos. Paldies, un tagad Marija Antonieta Mopērķis jūs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, pateicamies jums par uh, jūsu klātbūtni un par jūsu viedokli par vairākiem komisijas priekšlikumiem par kohēzijas politiku pēc 2020. gada. Vēlos ap, apliecināt, ka mūsu grupa ir strādājusi uh, roku rokā, lai izstrādātu jaunus atzinumus, bet īpaši jau tādus atzinum, atzinumus, kas būtu pēc iespējas tuvāki uh, mūsu pilsoņu gaidā mūsu reģionos, un te tiešām likmes ir lielas. Pēc 2020. gada mums ir jāsasniedz panākumi, tas nozīmē, ka šodien jau ir jāpārliecina nevis padoma un Eiropas komisija, bet ir jāpārliecina eiroskeptiķi par to, ka Eiropa tiek veidota viņiem un nevis pret viņiem. Tādējādi gaidu vidū ir arī tās, jo, ko jau šo pirmdienu pauda arī parlaments, runājot par saglabāto uh, teritoriālo sadarbību eh, budžetā un arī runāt par principiem un eh, galveniem pīlāriem. Tad ir mm, papildus vēl divi pīlāri tradicionālai teritoriālai sadarbībai Eiropā, kas attiecas uz attālinātajiem reģioniem un kas attiecas uz starp reģionu inovatīvajiem projektiem. Pilsoņi, ar ko ar kuriem tikko šo četru mēnešu laikā un arī vakar pēcpusdienā uzskata, ka pilnībā uh, izņemt interega uh, sadaļu, tas nozīmēs uh, nodot šīs teritoriālās sadarbības gāru. Tas liekas arī apmainīties ar paraugu praksi un pieredzi, tas arī mazinās Eiropas pievienoto vērtību. Uh, tālāk aizjūras reģioni arī ir satraukti par to, ka uh, uh, tiek iekļaut pārobežu jūras sadarbība transnacionālajā uh, pīlārā. Uh, lielākā daļa šo reģionu tādējādi zaudēs iespējas sadarboties ar saviem um, kaimiņu reģioniem. Un visbeidzot, iekļautu uh, kritēriju par iedzīvotāju koncentrāciju 25 km, lai saņemtu dotācijas uh, sauszemes pārobežu sadarbībai kas arī varētu nodarīt kaitējumu pārobežu spēlētājiem reģionos. Līdz ar to ļoti liels neskaidrības laiks, komisārs kundze. Vai jūsuprāt nevajadzētu mūsu reģionos vistuvāk pilsoņiem saglabāt to, kas darbojas? saglabāt to, kas iedrošina un stiprināt to, kas apvieno. Lielas paldies! Paldies! Un tagad lūdzu Buks Ārens. Liels paldies priekšsēdētāji, gudētā komisārs kundze, paldies par to, kas šodien ieradusies, un paldies arī par jūsu uh, kohēzijas politikas prezentāciju. Mums šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un uh, esmu arī pārobežu reģionā. Uh, pašpārāls vadītājs, ne tā no Vācijas, un tiešām var apliecināt, ka kohēzijas politikas debates ir ļoti svarīgas mūsu pusē, un tas attiecas uz 34% Eiropas Savienības iedzīvotāju. Esmu arī ziņotājs darbā pie regulas pār pārobežu mehānismu. Te vajadzētu mazināt visus šķēršļus, kas ir administratīva rakstura un juridiska rakstura, lai nodrošinātu šo pārobežu sadarbību. Reģioni ļoti pozitīvi raugās uz komisijas priekšlikumu par koheizijas politiku, reģioni un pilsētas. Te sāredz iespējas sadarboties un gribam, lai šis instruments tiktu aktivizēts pēc iespējas ātrāk. Arī par interregu Te arī mēs varētu sniegt piemēru, ļoti konkrēts piemērs reģionālai sadarbībai. Priekšsētātāji komisārs Kundze mums tomēr ir satraukumi runājot par ministru padomēm, jo redzam, ka e, dažas valstis ir visai šaubīgas. Un bremzē procesu mēs vēlētos, lai Eiropas komisija izdarītu spiedienu un lai mazinātu mūsu bažas šai jomā. Mm, sarunām ir jābūt konstruktīvām, lai uh, instruments būtu efektīvs un lai tas nodrošinātu efektīvu nākotnes kohēzijas politiku. Paldies! Paldies tagad lūdzu Emīls Boks. Priekšsēdāja kungs, komisārs kundze, vispirms es vēlētos jūs apsveikt ar to, ka esat strādājusi, lai kohēzijas politikas rezultātus redzētu katrā Eiropas nostūrī. Un es piekrītu arī jūsu skatījumam par to, ka kohēzijas politika ir nepieciešama visiem reģioniem un lai neviens netiktu atstāts nomaļus. Daži jautājumi un pārdomas. Vispirms. Esmu Glužna Blaukas otras Rumānijas lielākās pilsētas mērs. Esmu ticies ar daudz cilvēkiem, ar daudz jauna gada gājuma cilvēkiem, un viņi man saka, ka viņiem vajadzēja atteikties no Eiropas fondiem, jo procedūras bija ļoti sarežģītas, procedūras bija gāras, birokrātija smaga. Uh, Tad, nu, to ņemot vērā un ņemot vērā jaunā daudzgad finanšu schēmu, ko jūs varat teikt šiem jaunajiem cilvēkiem, kuri vēlas pieteikties Eiropas naudai, bet viņi tiek nosmacēti birokrātijas procedūrās? Otrs jautājums. N plus 2 un N plus 3. Es atbalstu N plus 3 Eiropas Savienībā procedūras sāks uh, visai novēloti, un mēs gribam iztērēt visu atvēlēto naudu. Ja jau no paša sākuma būtu N plus 3, tas būtu ļoti skaidrs vēstījums par to, ka mēs varam visu šo Eiropas naudu arī iztērēt. Un tad arī es nu, jums gribētu dzirdēt padomu. Tagad mums ir jauns instruments, jauns finanšu instruments - Eiropas urbānā iniciatīva. Esmu mērs. Uh, kā jau teicu, un vai jūs mums varētu ieteikt, ka labāk sagatavoties pirmo reizi šim instrumentam, lai mēs jau no paša sākuma varētu saņemt tur atvēlēto naudu un visbeidzot pārdomas. Ja, nešau, ja nemaldos, tad uh, kohēzijas politika Eiropas Savienībā ievies apvienotā karalīste uh, 1973. gadā. Un tagad apvienotā karalista izstājas, protams, ir bēdīgi, taču kohezijas politika paliek. Tad, kā jūs nākotnē redzat kohezijas politiku attīstāmies šajā kontekstā? Paldies! Paldies tagad lūdzu Izabela Budinu. Paldies priekšsēdētāja kungs, godētā komisārs kundze. Sociālistu uh, grupas vārdā mēs no sirds jums pateicamies par to, ka esat vienmēr bijusi klātesoša reģionālajām vietējām pašpārvaldēm. Mēs esam vienmēr varējuši rēķināties ar jums, ar jūsu apņemšanos tiešām bez robežām, jo līdz jūsu enerģijas uh, izsīkumam, lai saglabātu kohēziju visajā, visās teritorijās, reģionās. Un tas ir ļoti svarīgi, un to esam minējuši arī savā atzinumā, pie kā strādājam Arīnī un Šnaiders. Uh, lai visi Eiropā mm, justos aizsargāti ar tādu investīcijas politiku, kas attiec uz visiem, ierobežot eh, šo politiku tikai mazā un attiecināt tikai uz mazāk attīstītajām valstīm, apdraudētu šo vienotības sajūtu, tas radītu aizvainojumus un šķelšanos. Un tas nav vēlams arī šajā šodienas kontekstā. Tomēr teritoriālā nevienlīdzība pieaug. Uh, Šīs atšķirības ir milzīgas arī lielajās attīstītajās valstīs, kur ir plaši reģioni, kur tiek uzskatīts, ka tikai mm, pilsēt, lielās pilsētas saņem struktūra fondus, un mēs par to cīnīsimies, lai atgādinātu, ka kohēzijas politika neaizmirst nevienu. Šī politika tiešām piesaista investīcijas visa veida teritorijās, reģionos, un par to runā arī mūsu kolēģu atzinumi. Dažādi mm, Eiropas eh, naudas fondi palīdz arī finansēt investīcijas, stiprināt vietējo uzņēmumu tīklu līdz pat eh, lauku teritorijām, kur arī tās tiek attīstītas, no sirds paldies jums, komisāris kundze, par jūsu darbu, un esam jums ļoti daudz ko parādā par šo priekšlikumu, ko vēlamies vēl uzlabot, bet nu lielās līnijās mēs to noteikti varam atbalstīt. Liels jums paldies! Paldies, uh, Landarina kundze! Beste komisionāra, beste. Dārgais komisārs, dārgā komisārs kundze, priekšsēdētāja kungs, šodien reģionu komiteja pieņēmis vairākus atzinums par kohēzijas politiku, un es vēlētos pateikt sekojošo. Reģionu komitejā ir plašs politisko grupu atbalsts, ne tikai reģionu komitejā, visā Eiropā. Uh, Mēs vēlamies spēcīgu kohēzijas politiku, jo tas ir mūsu rīks, kā piesaistīt investīcijas un veicināt ekonomisko izaugsmi. Jūs nesat piedāvājusi nekādas būtiskas izmaiņas nedz politiskajā, nedz finanšu aspektā, bet es vēlos, lai gan politiskais, gan finanšu ietvars būtu pēc iespējas skaidrāks. Protams, ka mums daudz ir jāstrādā un vietējā līmenī visvairāk mūs ietekmē tieši īstenotie projekti. Un tomēr es vēlētos uzsvērt vienu ļoti svarīgu ak ak akcentu. Mēs daudzos no atzinumiem vēlamies redzēt ambiciozākus klimata mērķus. Tas jau nav nekas pārsteidzošs jo Parīzes līgums, kas ir pēdējais lielākais pasaules klimata nolīgums, šobrīd šķiet eh, daudzu lielo valstu vadītāju pūliņu dēļ ir aizlaucīts mēslainē. Tas nozīmē, ka tas ietekmēs visu mūsu ikdienas dzīvi, un tieši mēs, vietējās un reģionālajās pašvaldībās strādājošie, saskarsimies gan ar kritiskām domām, gan arī ar klimata izmaiņu reālajām sekām. Vēl bez tam es vēlētos eh, pieskarties vēl vienam citam svarīgam jautājumam Eiropas Savienības finansējuma izmantošanā un īpaši kohēzijas fonda izmantošanā. Mums ir jāiestājas par dzimumu līdztiesību. Ļoti svarīga ir sieviešu un vīriešu vienlīdzība, bet eh, sievietes visos līmeņos eh, tiek pakļautas eh, daudz vairāk diskriminācijai un pazemošanai nekā vīrieši. Alda grupa tāpēc iestājas par to, lai mēs uh, visos īstenošanas un politikas sagatavošanas aspektos ņemt vērā dzimumu vien līdztiesību. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs zaudēsim, tad mēs esam zaudējuši cīņu par nākotni, jo parādās jauni uzņēmumi, kuri tieši bāzējas uz dzimumu vienlīdzību. To mēs nevaram neņemt vērā. Merci beaucoup. Paldies, un tagad eh, dod vārdu Pāvelam Brandskungam, lūdzu. Dear Commissioner. Godātā komisārs Kretu kunda. Man ir ļoti liels prieks uzstāties ECR politiskās grupas vārdā. Pēdējo pāris gadu laikā mēs esam tikušies vairāk kārt, mēs esam tikušies arī izbraukuma sēdēs e, pilsētās, Komisija strādā pie veselas virknes eh, likumdošanas priekšlikumu, tāpat arī reģionu komiteju. Šobrīd diskutējam par kohēzijas politikas nākotni. Un mēs ļoti augstu novērtējam to, ka komisija mūs uzskata par vienlīdzīgiem likumdošanas sagatavotājiem. Mēs eh, ļoti daudz eh, pūliņu esam pielikuši, lai īstenot pilsētām vērstus projektus un Interreg regulas sagatavošanas laikā komisija ņēma vērā reģionu komitejas e, teikto ļoti agrīnos likumdošanas procesa etapos. Likumdošanas darbs e, norit, pēc tam šis e, tiesība akts nonāks parlamentam izvērtīšanai, pēc tam padomē, bet vēlreiz vēlētos uzsvērt, cik ļoti augstu mēs novērtējam to, ka jūs uh, pret mums izturaties kā pret vienlīdzīgiem likumdevējiem. Īpaši kohēzijas politikā tas ir svarīgi, bet kohēzijas politikā svarīgi ir tas, lai nauda gala beigās arī nonāktu pilsētās, reģionos, vietējās pašvaldībās. To mēs varam panākt tikai tad, ja visā procesā tiks ievērots eh, līdz un līdztiesības un vienlīdzības process. Visbeidzot, vēlējos pateikt, ka mums ir jāmaina tas, kā mēs iedzīvotājiem stāstam par kohēzijas politikas panākto. Jo, lai ik vienas dalība valsts vis tālākajā nostūrī un mazākajā ciemā cilvēki zinātu par to, ko kohēzijas politika dara viņu labā. Nepietiek tikai projektam pielikt klāt Eiropas logo, karodziņu vai sagatavot skaistu afišu. Nē, cilvēkiem ir jāzina, ko kohēzijas politika dara viņu ikdienas dzīvē. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad eh, dodu vārdu Maktorsī kungām. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kundze, godātie reģionu komitejas deputāti. Uh, Paldies! Paldies, ka jūs iestājaties par kohēzijas politikas nākotni un par to, ka Eiropas Savienība ir izstrādājusi Eiropas urbāno darba kārtību. Šobrīd ir paredzēts, ka 6% tik novirzīti nekavējošām pilsētu vidas iniciatīvām un to īstenošanai. Urbānā darba kārtība piedāvā jaunas, vēl neizpētītas jomas, kā strādāt un ņemot vērā šīs e, partnerības, tātad urbānās darba kārtības ietvaros apkopotās idejas, es domāju, mēs iegūsim visi. Nedrīkst būt tā, ka tas ir vēl viens tīklošanas piemērs. Mums ir jāizmanto šīs urbānās darba kārtības piedāvātais, lai tiešām reāli īstenot subsidiaritātes principu noteikto uh, Šī politika palīdz visām pilsētām. Komisārs kundze, vakar es piedalījos eh, divu dienu konferencē par to, kā uzlabot pilsētu vidu un arī mājokļus. Mums ir ļoti daudz uh, ideju, un šajā urbānajā darba kārtībā tā var veicināt eh, spēcīgākas eh, sociāla-ekonomiskās un arī klimata saites ar dažādiem reģioniem. Ir ļoti daudz rīcības plānu, bet mums tiešām ir jāsāk tie īstenot. Un es vēlētos pajautāt jums, godātā komisārs kundze, ko darīt, lai šī urbānā darba kārtība tiešām izpildītos pilnībā. Priekšstādātais paldies, un tagad dodu vārdu iepriekšējam reģionu komitejas priekšsēdētājiem Markuls kungam, lūdzu. President. Priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kundze, dārgā Korīna. Es vēlētos varbūt savā runā uzsvērt vairākus momentus. Šobrīd mēs mēģinam ieskicēt tādu kā ietvaru nākotnes kohēzijas politikai. Kohēzijas politika ir instruments, ārkārtīgi spēcīgs, reāli izmantojams instruments, bet ne tikai. Tajā ir ļoti daudz arī politiska satura. Un raugoties uz to, ko kohēzijas politika mums ir devusi iepriekšējos gados, tad eh, kohēzijas politikai vajadzētu būt labāk integrētai arī citos Eiropas Savienības instrumentos. Vai tas būtu apvārsnes vai digitālās Eiropas programmas. Tātad kohēzijas politikai lab, jābūt labāk savītai kopā arī ar privātā un publiskā finansējuma iespējām vietējā un reģionālā līmenī. Uh, Kohēzijas finansējums ļauj īstenot lielus investīciju projektus un ļauj tos īstenot ļoti mērtiecīgi. Un viedo specializāciju stratēģija arī palīdz. Šobrīd Eiropas reģioni sadarbojas savā starpā kā vēl nekad, tāpēc ir tik ļoti svarīgi, un tas jau arī debatēs tā kā jau izgaismojās, ko tad nozīmē starp reģionu pārreģionu sadarbība. Ļoti aktuāls jautājums, un arī no šā viedokļa raugoties, mums ir jāņem vērā kohēzijas politikas komponenti. Jūs pieminējāt starp reģionu jaunradas sadarbību. Tas ir ļoti svarīgs komponents, un to nedrīkstam izņemt laukā no kohēzijas politikas. Nedrīkst tā būt. Godātā komisārs kundze, rodiet tādu risinājumu, lai šī dimensija nezustu, lai reģioni tiešām kļūst par Eiropas ekonomiskajiem motoriem un par tādiem turpinātu būt iesaistot vietējos uzņēmumus, vietējos ražotājus, Es domāju, ka viņi var daudz darīt arī klimata izmaiņu apturēšanā un apvienoto nāciju ilgtspējīgas attīstības mērķi arī faktiski ir vietējo uzņēmumu rokās. Paldies! Buku. Paldies! Tagad eh, došu vārdu vēl pieciem kolēģiem, un kā jau es teicu, katram viena minūte lūdzu un pirmajam došu vārdu Alerkungam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, komisārs kungs, par to, kas ir šodien ieradusies. Tas vēl jo vairāk norāda arī uz to, ka jūsu mērķi un atbildība arī saskan ar cilvēkiem, kas strādā šeit. Es uh, vēlos teikt, ka Piekrītu Marīnī kundzes un Šnaidera kunga atzinuma projektam par uh, pārobežu sadarbību, arī par demogrāfijas jautājumiem tie ir svarīgi, bet īpaši gribos, grib pakavēties vienu jautājumu, kas ir svarīgi arī reģionā, ko pārstāvu es, Galīcija, Spānijā un arī citos Eiropas reģionos ir līdzīgi apstākļi šis paradoks. Uh, to, ka par desmit punktiem ir samazinājies uh, mūsu ienākuma rādītājs. Tomēr par 40% arī saņemam finansiālo atbalstu, ņemot vērā 22. pielikumā mm, kopīgo noteikumu regulā paredzētajā mehānismā. Un tas ir galvenokārt saistīts ar to, ka ir paredzēta īpaša attieksme uh, periodā, tajā periodā laikā, kad o, mēs no mazāk attīstītāko val, reģionu grupas pārēgājām pie zemē attīstītās reģionu grupas un samazinoties ienākumam, samazinās finansējums, jūs piekritīsiet, ka tas ir pretrunā ar koheizijas politikas pamat ideju. Tādējādi mēs strādājam kopā ar parlamentāriešiem, lai nodrošinātu, ka uh, Neviens reģions, kurš iziet no kādas kategorijas, nezaudē savus fondus un uh, finansiālo atbalstu. Runātājs pārtrauc, priekšsētājs pārtrauc runātāju. Un tagad uh, nākamam runātājam lūdzu. Etso. Jā, komisārs Kunz arī no manas puses ir sniegs paldies par to, ka iestājaties par kohēzijas politiku un par to, ka esat ieradusies. Es gribētu pieminēt četrus punktus. Pirmkārt, Arī mūsu reģionam ir ļoti svarīgi, lai līdzfinansējuma likmes saglabātos stabilas un nenokristos zem 70%. Kolēģis Tādars to norādīja, tas arī mums uh, ir svarīgi, jo mums ir atšķirīga līmeņa reģiona. Otrakārt, es arī gribu iestāties par N plus 3, jo mūsu projektiem mums ir nepieciešama ilgtermiņa plānošanas drošība. Mēs uh, nospraužam ilgtermiņu mērķus, un tāpēc mums ir vajadzīga uh, um, ilgtermiņu plānošana iespējama. Un trešais punkts uh, - multiforma programma no SF un EFRA uh, Vācijā ir izveidot un uh, izaicinājumi lauku reģionos nav viendimensionāli un uh, tos tikai uh, uh dažāds jums sazarojot var atrisināt. Un arī um, šajā jumta regulā vajadzētu iekļaut uh, Uh, un ceturtais punkts, uh, ko es gribētu pieminēt, man tas ir ļoti svarīgs, uh, lai samazinājumi Interreg programmās tiek sam, at, atsaukti, jo šīs programmas ir tās, kas stiprina transnacionālo sadarbību. Priekšādātājs pārtrauc runātāju. Tagad vārds mūsu kolēģim Drobam. Uh, dear Madam Commissioner. Godātā komisārs kundze, es vēlētos jums pajautāt par CPR jauno regulu, kura paredz, ka PVN tiks uh, ņemts vērā tikai projektiem virs 5 miljoniem. Tātad šis eh, PVN tas eh, varētu samazināt šīs programmas interesantumu iesniedzēju acīs. Arī Eiropas reģionu komitejas atzinumā tas parādās, jo e, nekad PVN nav ņemts vērā dažādu koprojektu finansējumā. Un eh, es uzskatu, ka tas eh, varētu motivēt eh, projektu iesniedzējus sadalīt projektus, lai netiktu pārkāpt šis 5 miljonu slieksnis. Es jums vēlējos pajautāt, kāpēc komisija ierosināja šādu 5 miljonu slieksni, un otrs jautājums, ja jūs patreizējos noteikums PVN atbilstībai saglabāt, kādas tam varētu būt sekas. Tagad dod vārdu Fanelī kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies arī komisārē par to, ka esat ieradusies arī paldies par kopīgi padarīto darbu. Tas tiešām ir uh, lieliski, ņemot vērā ieguldītos uh, pūles, un tagad tuvojamies uh, noslēguma fāzei. Un te mēs vēl vairāk uh, gribētu uzlabot situācijās un pārliecināta arī, ka uh, vispārīgais atzinums par regulu tad arī uh, būs mūsu darba kronis. Mēs ceram arī, ka visi reģionu komitejas dalībnieki atbalstīs šo atzinumu, jo ļoti daudzi ir šeit snieguši savu devumu. Uh, Esam pārliecināti, ka pozitīvi tiks atbalstīta galv, atbalstīts galvenās idejas, vairāk kohēzijas pilsētām un reģioniem. Gribu arī izcelt to, ko teica kolēģi, īpaši par šo aspektu, arī par urbāno programmu, to minēja jau kolēģis, kurš runāja pirms manis, tas arī ir ļoti svarīgs elements, un tas ir vēl vairāk jāstiprina esošajās regulās kur ir īpaši runa par reģionālās attīstības fondu. Jau arī ir ļoti specifiska nodaļa par šo, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Mēs gribētu, lai būtu arī lauku programma, saka runātāji. Paldies! Nākamais runātājs, prieksēdētājs kundze, saka Agorastas kungs. Paldies, komisārs kundze! Jūs eh, ļoti konstruktīvi esat eh, piedāvājusi sadarbības ar komisiju un eh, reģionu komiteju, un šajā sadarbībā jau ļoti daudz rezultātu ir sasniegt, tāda rezultāta, kur iepriekš pat nebija paredzami. Es domāju, ka jaunā kohēzijas politikai tai ir jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, un tai ir jābūt ne tikai vērstai uz patreizējo problēmu risinājumu, bet tai ir jābūt vērstai nākotnē. Parādās uh, dati, ka kohēzijas politika dažkārt tiek izmantot ļaunprātīgi, un tomēr tā mums ir devusi ļoti daudz. Ja mēs vēlamies ko panākt, tad mums tiešām ir uh, arī jādodas to izmaiņu virzienā, kur mēs vēlamies panākt. Paldies, saka prieksēdētājs. Es atvainojos, ka es biju tik ārkārtīgi strikts runāšanas laika piešķiršanā, vai tieši otrādi neļāva nevienam runāt garāk. Jo tikai tā mēs varējām iziet, dot vārdu visiem, dot vārdu visiem runātājiem. Bet tagad eh, došu vārdu komisijas, komisārei, jo jums tik uzdot vairāk jautājumi. Eh, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, godātie reģionu komitejas eh, locekļi. Ļoti interesanti bija dzirdēt eh, jūs teikto, kā jūs ziniet, pagājušā gada laikā mums jau bija gandrīz nepārtrauktas diskusijas. Mēs atbalstam viens otru, komisija atbalsta vietējās ekonomiskās tendences Man tik uzdot vairāk jautājumu un mēģināšu vismaz daļai uz tiem arī atbildēt. Vispirms šis eh, komisijas priekšlikums, kas šobrīd ir nodots parlamenta un padomas izvērtējumam. Eiropas komisijas priekšlikumā kurš šobrīd, kā jau es teicu, ir padoms un parlamenta rokās. Ja vēlaties ko mainīt šajā priekšlikumā, tad jums ir jāsadarbojas ar no jūsu valstīm ievēlētajiem eirodeputātiem un arī ar jūsu valstu valdībām, ar ministriem, ar premjerministriem, proti tie, kuri pārstāv jūsu valsts un reģionus Eiropas, Eiropadomē. Tā tad diskusijas abās manas pieminētajās institūcijās eh, turpinās un Pagājuši piekdien 28 dalību valstu ministri, kas ir atbildīgi par kohēzijas politiku, diskutēja par šiem jautājumiem. Arī parlamentā diskusijas notiek un atzinuma sagatavošana notiek eh, virknē komiteju. Un eh, mēs ceram, ka abas institūcijas argumentēti atbalstīs komisijas ideju. Es vienmēr esmu iestājusies par dialogu un vienmēr esmu strikti iestājusies par visu institūciju ciešu sadarbību, tajā skaitā iekļaujot arī reģionu komiteju. Tātad eh, šis te princips 5 plus 2 Nav jau tā, ka mūsu viedokļi būtiski atšķiras. Es zinu, ka jums vēl joprojām ir zināmas eh, atrunas, un tomēr mēs jau visi iestājāmies par sava veida elastību, lai, ja gadījumā parādās neparedzēts šķēršļi, elastība būtu iestrādāta jau priekšlikumā. Redzēsim, kā to izdosies īstenot dzīvē. Kā jau es teicu, mūsu priekšlikums ir pārskatīt, bet nevis sāk no jauna taisīt kohēzijas politiku. Mums e, nav nekad bijis nolūks visu pārskatīt pēc pieciem gadiem, jo jau šobrīd ir projekti, kas e, dažādos etapos ir palaisti, kas ir palaisti un ir dažādos etapos šobrīd. Nav jau, do, un ja gadījumā nevar visu naudu izmantot piecos gados, tad var veikt šo pārnesi no dažādām asīm. Tāpēc 5 plus 2 Par līdzfinansējumu es pierakstīju jūsu bāžas saistīts ar mūsu priekšlikumu. Un eh, es tiešām ticu, ka mēs esam sagatavojuši pragmatisku priekšlikumu jo tādējādi ar mazāku budžetu, ar mazāk naudas varēs sasniegt vairāk. Bet eh, Mēs uzskatām, ka arī līdzfinansējuma procenta palielināšana radīs lielāku noankurojumu uz vietām. Tas patiesībā nav nekas jauns šis priekšlikums. Šis priekšlikums parādījās vēl pirms krīzes eh, periodā. Un eh, mēs uzskatām, ka ar mazāku, mazākiem budžetiem, tā kā mēs strādājam šobrīd, tad eh, mēs uzskatām, ka pēc eh, virknes gadu, kad Eiropā bija vērojams eh, samērā nasks ekonomiskais eh, pieaugums, mēs varam atgriezties pirms krīzes līmenī, bet redzēsim, redzēsim kāds būs gala lēmums par koncentrēšanu. Um, ir nepieciešams koncentrēties uz eh, vairākām prioritātēm - uz ekonomisko izaugsmi, uz eh, nodarbinātību. Mums eh, ir jābūt konkurētspējīgiem nākotnes ekonomikā. Tas attiecas arī uz vides aspektu, uz to, ka pārēja uz zemoglekļa ekonomiku notiek, klimata izmaiņas ir jārisina nekavējoties. nekavējoties. Tātad šīs te tematiskās līnijas piedāvā plašāku skatījumu nekā iepriekšējā periodā, un tas būs dalību valstu un reģionu kompetencē, kā šīs kategorijas reāli izpildīt dzīvē. Mēs esam piedāvājuši arī virkni citu tematu. Atkal par šo tad 5 plus 2. Mēs um, esam dzirdējuši veselu virkni tādu kritikas vilni par to, kāda ir eh, nosabošanās īpaši šī te vienkārsu, vienkāršošana un par to, ka finansējums var tikt pārcelts uz citu periodu. Tas ir šis N plus 2 idejas princips, un komisija uzskata, ka šo principu aizstāvēt ir iespējams, un tieši vienkāršošana ir padarījusi šā principa īstenošanu iespējamu. Mēs uzskatām, ka N plus 2 princips nāks par labu šīs politikas labajai slavai. Par interreg pilnībā piekrītu jūsu teiktajam, ka tas ir ļoti svarīgs e, instruments. Runiet par 30 miljoniem iedzīvotāju visā Eiropā, kur dzīvo pierobežu rajonos un kurus ļoti interesē pārobežu sadarbība. Es e, viesojos e, Karla Hainca reģionā, kurā faktiski saskaras trīs valstis, tas ir trīs valstu pierobežu reģions. Uh, Ļoti interesants idejas tur ir. Jūs pieminējāt arī um, jūras eh, aspektu. Man priekšā sēž Azoru jūras eh, pārstāvis, un eh, mēs pirms kādu laiku piedalījāmies Kanārijas salās organizētajā konferencē, kas ir tieši vērsts šo problēmu risināšanai vai vismaz izvērtīšanai. Uh, Un, eh, protams, komisija vienmēr ir iestājusies par labāku sadarbību jūru, jūrniecības lietās, par eh, pilsētvides dimensiju. Komisija vēlas tieši ar nolūku Eiropu tuvināt iedzīvotājiem. Mēs vēlamies eh, spēcināt pilsētu vīžu iniciatīvu, kas savukārt prasa daudzšķautņainu pieeju pilsētu vidas problēmām. Un 6% no, e, no RDF aizies tieši uh, e, pilsētu vidas, e, pilsētu vīžu projektiem. Tātad uh, zinātnes un pētniecības uh, ietvarā paredzētie līdzekļi 6% aizies pilsētu risinājumiem. Un e, tieši jūs, kas strādājat uz vietām, vislabāk zināt, kas tad ir nepieciešams par šo urbāno iniciatīvu. Mēs e, piedāvāsim pilsētām rīku, kurā visi pilsēta vides e, iepriekšējie instrumenti būs apvienoti. Tātad mēs vēlējāmies visas programmas, visus instrumentus e, apvienot vienā urbānās attīstības rīkā. Un e, tas ir mehānisms, kas būs domāts tieši urbānajai politikai. Tas ir e, līdzīgs plāns, kāds jau tika izstrādāts iepriekš urbānās iniciatīvas akts. Un Tā tad tagad Regija ģenerāldirektorātā mēs ar visiem šiem jautājumiem strādājam, un tas vairs nav sadrumstalots starp dažādiem ģenerāldirektorātiem. Par PVN 14. 20. gada daudzgadu finanšu schēmā PVN radīja veselu virkni neskaidrību un uh, runa gāja dažādu projektu īstenošanā par dalību valstu PVN noteikumiem, un tas radīja grūtības un arī juridisko neskaidrību, jo PVN noteikumi dalību valstīs atšķiras, tāpēc, lai gala izmantotājam un programmu pārvaldītājiem mēs atvieglotu dzīvi, mēs izstrādājām šo ideju par 5 miljonu slieksni. Uh, Tātad, ja projekts ir līdz 5 miljoniem, tad uz to attiecas PVN noteikumi, ja virs 5 miljoniem, tad nē. Un e, tādējādi Eiropas e, komisija pārliecinoties, ka vesela virkne projektu ir zem 5 miljoniem, ir skaidrs, ka šis slieksnis e, lielā mērā neietekmēs labuma guvējus un šīs normas saistībā ar PVN attiecībā uz projektiem līdz 5 miljoniem. Mēs eh, tādējādi vēlējāmies nodrošināt, lai kohēzijas politikas budžets investīcijām arī turpmāk atbilstu. To my heart. Um, actually... Patiesībā es domāju, ka tas ir labi, ka CPR ir šī te dzimuma līdztiesība, jeb nediskriminācija, līdztiesības princips, bet ir jāsaka, ka nav svarīgi, uh, vai uz to ir atsauc vai nē, jo šie principi ir jāievēro, jo tie ir arī akī komunitēra principi, uh, un arī pamatiesību hartā tie ir iekļauti, un uh, arī šajā kontekstā tas ir jāievēro. Tātad mēs uh, dodam priekšrieku, priekšroku uh, tam uh, tikt iekļautam uh, programmās, nevis tikai atsaucē norādīts ievadā. Tas ir ļoti interesanti jūsu ideja attiecībā uz uh, īpašu fondu. Mēs arī plānojam sākot ar nākamo gadu, jo ir tik daudz vēlēšanu, arī vietējās vēlēšanas būs mēs uh, kampaņā vēlamies cīnīties par uh, vairāk sieviešu, jo īpaši administrācijā um, tātad atbildīgos amatos, jo bieži vien sievietes nekandidē uz pašvaldības priekšsādātāju amatu, uh, Un es ceru, ka jūs visi, arī vīrieši, būsiet mūsu pusē šajā kampaņā, kur vēlamies uzsākt nākamgad, lai vairāk uh, sieviešu būtu publiskos amatos. Par Brexitu. Jūs ļoti labi zināt, ka komisijas priekšlikums uh, ir par izstāšanās līgumu, un tagad mēs gaidām, kādu lēmumu pieņems apvienotās karalistas parlaments. Protams, situācija ir ļoti skumja. Itālija un apvienotā karaliste uh, uzspied 75. gadā šo politiku, un tagad jāraugās, kā kopīgi mēs varam turpināt strādāt 27 valstu kontekstā. Redzēsim, kāds būs 11. decembra rezultāts pārstāvju palātā Londonā. Un visbeidzot, gribētu jums pateikt, ka es labprāt vienmēr uzklausu jūsu bāžas. Mēs visi šeit esam kohēzijas draugi. Un uh, mēs arī uh, raugāmies, kā pielāgot mūsu darbu jūsu paustajām bažām. Uh, Un eh, man ir liels prieks, ka jūs atbalstāt mūs šajā te vienkāršošanas procesā, jo četrus gadus eh, dzirdu, lai arī kur dotos viens un tos pašas sūdzības par birokrātiju, par sarežģītajiem noteikumiem. Vairāk kā 80 vienkāršošanas pasākumi ir, un es eh, ar lielu prieku konstatēju, ka jūs mūs atbalstām, bet ir ļoti svarīgi, lai arī dalība valsts mūs atbalstītu, jo ja mēs uh, vienkāršosim regulējumu un pat jau uz pusi samazināsim noteikumu apjomu, bet ja dalībvalstis regulāri pārcentīsies ieviešot Eiropas likumdošanu, tad saņēmējiem tas neko neatvieglos, un galu galā tas taču ir mūsu kopīgais uzdevums. Es tiešām ceru, ka uh, varu rēķināties ar eh, mūsu kopīgo eh, darbu. Tātad eh, ir jāsaprot, ka ir dažādi izaicinājumi, jaunas prioritātes. Jūs varat rēķināties ar mani, ka darīšu visu, ko varu komisijas ietvaros un arī padomē, lai panāktu pēc iespējas vienošanos, jo laika vairs nav daudz, tikko nāku no kolēģijas kur ir Romānijas valdība, un es ceru, ka nākamais daudzgadu finanšu ietvers uh, kopā ar regulu tiks pieņemts pirms Eiropas vēlēšanām. Tas būtu ideāli, lai varētu visas programmas sākt ar 2021. gada 1. janvāri. Neesmu droša, ka visas eh, dalībvalstis ir mācījušās no pagātnes kļūdām, un man ir bail, ka, ja mēs novilksim to visu līdz laikam pēc Eiropas vēlēšanām, tad mums atkal nāksies atlikt likumdošanas pieņemšanu un projektu ieviešana atkal sāksies ar kavēšanos. Tāpēc patiešām mums vajadzētu visiem uh, cīnīties par to, lai panāktu galīgo vienošanos pirms uh, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tātad gribētu sveikt jūs ar eh, jūsu ziņotāju veikto darbu. Esmu jums ļoti pateicīga, ka jūs, tāpat kā mēs, cīnāties par politiku visiem reģioniem, sadarbojoties ar reģioniem, eh, paredzot spēcīgu vietējās attīstības dinamiku, jo mums ir jāpairiet arī reģionos uz eh, modernu zaļu ekonomiku Uh, ir jābūt vienkāršiem noteikumiem, ko var ieviest uh, visi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par darbu un raudzīsimies, kā varam panākt kaut ko vēl mūsu sasaukuma noslēgumā. Vēl jums veiksmi mm, visā jūsu darbībā, ja nemaldos, tad šī būs pēdējā mūsu tikšanās. Eh, šogad. Eh, novēlu jums visiem jaukas brīvdienas, esat pelnījuši atpūtu, visu to labāko jūsu ģimenēm. Paldies arī par jūsu pūliņiem, ko uh, ieguldāt, lai uzlabotu mūsu iedzīvotāju dzīvi Eiropas Savienībā, reģionos un pilsētās. Paldies! Merci beaucoup, madame la commissaire. Paldies, komisārs kundze! Tiešām lieliskas debates, kas uh, ir kā ievads mūsu šodienas eh, darbam. Mēs jums arī cerams varēsim uzrādīt rezultātus eh, pēc svētkiem eh, un atsāksim darbu jaunajā gadā ar mērķi noslēgt visu to, ko kopīgi esam iesākuši. Paldies un uz drīz tikšanos! Thank you. Darbie kolēģi, tagad um, ķersimies klāt mūsu darba kārtībai. Atgriezīsimies pie paziņojumiem. Gribētu jums vispirms teikt, ka 2020. gada balva um, uzņēmējdarbības reģions Eiropā tika uzsākts 19. Uh, novembrī MVU uh, asamblējā Grācā. Kā jūs to zināt, šī balva ir atzinības balva Eiropas līmenī par uh, uzņēmē darbībai uh, labvēlīgas vīdes veicināšanu. Tā ir balva par pārliecinošāko uzņēmējdarbības stratēģiju, un tas šai prēmētajai teritorijai um, um piešķir eh, papildus atzinību. Tāpēc es aicinu visus aktīvi piedalīties. Šī balva, šis marķējums ir uh, pieejams visām teritorijām, ne tikai reģionāliem, bet arī pārrobežu teritorijām un arī pašvaldībām un pilsētām. Kandidatūra iesniegšanas termiņš ir 27. marts nākamgad 2019. gadā, un papildus informāciju varēsiet saņemt uh, informācijas stendā, kas atrodas pie mūsu zāles ieejas durvīm. Uz jūsu galda atradīsiet arī 2019. gada sanāksmju kalendāru. Īpaši vērš jūs uzmanību uz 14. un 15. mārtu 2019. gadā, kad notiks pilsētu un reģionu samits Bukarestē, Rumānijā. Es tātad jūs visus uzreiz jau aicinu rezervēt šos datums jūsu darba kārtībās. Visbeidzot, um, Jūs dokumentu mapēs atradīsiet arī divus dokumentus, kas saistās ar IT. Pirmā ir aptauja par jūsu apmierinātību attiecībā uz IT resursiem. Tas tiks apspriests administratīvo un finanšu lietu komitejā, komisijā, lai uzlabotu mūsu IT nodrošinājumu. Un šajā pašā kontekstā jūs atradīsiet arī flyeri, kas izskaidro uh, aplikācijas uh, lietošanu, kur ir paredzēta, lai atvieglotu mūsu um, kontakts ar sekretariātu. Tie tie paziņojumi tātad, uh, ko gribēju jums vēl pateikt šīs sanāksmes sākumā, un tagad es domāju, ka mēs varam um, pabeigt šo ievadu. Visi esam um, uzēduši uzkodu, varam ķerties klāt uh, galvenajam ēdienam. Un uzreiz sāksim ar uh, svarīgo, jo tas ir tāds ietver elements, kas ir kopīgo noteikumu regula, un aicinu Kaķušu Marīni un Mihālu Šnaideri, kur ir ziņotāji, šeit apsēsties pie galvenā galda, lai varam sākt mūsu darbu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies uh, visiem reģionu komitejas locekļiem. Pateicos visiem, un jūs zināt, ka šo atzinumu mēs uh, izstrādājam kopā ar Šnaidera kungu. Es, esam līdziņotāji. Pateicos par izcilo sadarbības darbu, kāds uh, notika šo mēnešu laikā. Es pateicos arī mūsu ekspertiem Kaporīcim un citiem, pateicos arī Koterkomitejas locekļiem, jo vienprātīgi tika pieņemts mūsu atzinuma projekts, ko tagad skatām plenārsēdē. Bet galvenokārt par to, ka arī bijām vienisprātis par saturu un ļoti kvalitatīvi varējām veikt šo darbu lai varētu interpretēt mūsu visu reģionu komitejas locekļu kopīgās idejas un viedokļus. Uh, Īpaši uzskatu, ka mm, tas ne tikai norāda uz uh, mūsu uh, darbu, bet norāda arī uz to, cik svarīgs ir šis dokuments. Tas ir tiešām uh, tāds vadošais uh, dokuments par kopīgiem noteikumiem un šo regulu visiem reģioniem un uh, vietējiem pašpārvaldēm. Esam strādājuši pēdējo gadu laikā, lai varētu būt arī kohēzijas alianse. Uh, lai saglabātu ko Eiropas kohēzijas politiku pilnīgi visiem Eiropas reģioniem. Ar šo atzinumu mēs arī izceļām dažus aspektus, protams, likumdošanu kontekstā un politisko rekomendāciju sadaļā priekšlikumi Eiropas komisijai norādām uz to, uh, cik lielā mērā ir uh, svarīga koheizijas politika, jo tas ir redzamākais, konkrētākais Eiropas Savienības uh, uh, rezultāts, pievienotā vērtība, redzamākā seja. Un tādējādi arī pilsoņi teikt, ka Eiropa mums ir palīdzējusi un par spīti visiem šokiem arī. Jo, uh, vislabāk varam izmantot tieši kohēzijas politikas instrumentus. Teksta šajā atzinu projektā ir 78 grozījumi. Bija nedaudz mazā grozījumu, bet nu, komitejas laikā mēs pievienojam vairāk, tad ir 32 politiskās rekomendācijas. Tad arī šeit norādām uz kopīgām idejām par to, ka ir jāsaglabā uh, kohēzijas politika visiem reģioniem, jāsaglabā arhitektūra, kas balstās uz trim reģioniem, uz tiem reģioniem, kas ir labumu ieguvēji, tad arī norādam uz satraukumiem. Cerams, ka šos satraukumus mazinās arī mūsu sarunas nākamo mēnešu laikā mm, par lauksaimniecības un laukā attīstības fondu ka tas tiek izņemts no kopīgajiem uh, noteikumiem, tas apdraud arī integrētās pieejas ideju, in, integrējot arī struktūra fondus un lauka attīstības finansējumu, un atkārtojam arī, ka Eiropas sociālais fonds un jaurais Eiropas sociālais fonds plus, ka tiem ir jābūt neaņem, neatņemamiem uh, kohēzijas politikas sastāvdaļa elementiem. Tad arī šeit ir punkti, kas vairāk mūs interesē arī par to, ka ir jāizveido jauna stratēģija, ilgtspēja, ilgtermiņas stratēģija, kur mērķis ir ilgtspējīga attīstība. Daudz esam izcēluši vienkāršošanas jautājumus, dažas lietas uh, ir izskanējušas un jau ir uh, arī realizētas. Cerams, kā citas lietas vēl tiks uh, stiprinātas, lai uh, vietējās pašpārvaldes, kā arī finanšu saņēmē, pilsoņu uzņēm, uzņēmē varētu vieglāk piekļūt šiem instrumentiem. Tad arī tas ir mūsu priekšlikums. Uzskatām, ka ļoti svarīgi izvairīties no tā, lai nebūtu uh, tik, lai netiktu iekļauts N plus 2 noteikums, bet lai tiktu saglabāts N plus 3 noteikums, izvairoties no administratīvām izmaksām, uzsākot un īstenojot jauno likumdošanu un jaunajā daudzgadu finanšu schēmā. Finanšu šajā perspektīvā arī esam vairāk kārt atkārtojuši reģionu komitejas eh, pozīciju viedokli par to, ka makroekonomiskā, eh, makroekonomiskā priekšnoteikuma kohēzijas politikai uh, ir jānosaka uzskatām, ka partnerība ar reģionu vietējām pašpārvaldēm jānodrošina arī Eiropas pusgada kontekstā. Lūk, tādējādi mēs vēlējāmies izdarīt tādu kopsavilkumu par visiem viedokļiem un nostājām, kas izskanēja ne tikai Mm, sarunās ar Eiropas komisiju gribējām īpaši arī politiskajās rekomendācijās atspoguļot reģionu komitejas politisko viedokli arī par šo um, sasaukumu un šo jau arī esošo likumdošanu, lai varētu arī to uzlabot un kopā ar komisārs kundzi mēs gribam izcelt reģionu komitejas lomu. Uh, un arī aizstāvēt mūsu reģionu pašpārvalžu in intereses, labāk izmantot kohēzijas politiku. Liels paldies! Paldies par kopīgo darbu, paldies par visiem ieteikumiem, eh, ko saņēmām no jums, komitejas locekļiem. Paldies! Un tagad Šnaiderkungs līdziņotājs lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Paldies iepriekšējai runātājiem Arīnī kundzei! Es pievienojos visiem pateicības vārdiem, ko viņa pauda sekretariātam, ekspertiem, kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Es pievienojos arī viņas saturiskajiem izteikumiem, tad man tas nav jāatkārto. Tie ir būtiski punkti, kurus mēs kopīgi arī aizstāvējam. Svarīgi ir tas, ka lielā mērā esam apmierināti ar to, kas tika iesniegts, bet vēl ir daži e, svarīgi uh, Eh, konkrēti eh, grozījumi jautājumos, kur mēs neesam apmierināti. Un tur debatas ar Kreco kundzi šodien neko daudz nedēvā. Man neizskatījās, ka viņi mums daudz piekāpās, bet viņi vienlaikus teica arī to, ka viņa nav sarunvedēja, viņa ir taisnība. Sarunvedēji tagad ir padome un parlaments. Tas nozīmē, ka mums ar mūsu priekšlikumiem, ar mūsu priekšstatiem ir jāvēršas pie parlamentu un padomas. Uh, Labi, šajā izpratnē ir tas, ka parlaments uh, ir atlicis savu lēmumu pieņemšanu par struktūru fondu regulu. Viņi uh, nevis decembrī, bet tikai janvārī uh, attiecīgajā komitejā debatēs ir vairāk kā 3000 grozījumu. Mūsu 200 grozījumu nav nekas pret šiem 3000, un plēnārsēdē lēmums tiks pieņemts tikai aprīlī Eiropas parlamentā. Tātad mums vēl ir laiks runāt ar mūsu parlamentāriešiem. Un es gribētu nosaukt vēl svarīgākos punktus. N plus 2, N plus 3. Mēs ļoti skaidri esam izteikušies pret N plus 2 un par N plus 3. Līdzfinansējums mēs ļoti skaidri izsakāmies pret Eiropas līdzfinansējumu samazinājumu. Mēs iestājāmies par 70% pārējais reģionos. Un kāpēc tas tā ir? Pamatojums abiem aspektiem. Mēs vēlamies, lai kohēzijas politika struktūra fonda nākamajā plānošanas periodā efektīvi strādāt. Un ja periods tiek saīsināts, laika ietvars tiek saīsināts un Eiropas Savienības līdzfinansējums samazina, tad tādējādi tiek radīti priekšnosacījumi tam, lai um, kohēzijas politikas uh, rezultāti būtu jau mazāk nekā iepriekšējā periodā, un jau šajā periodā ir problēmas. Tātad, ja tas netiks mainīts, tad eh, tādējādi tiks radīts problēmas jau nākamajā periodā, tāpēc mums tas ir tik svarīgi. Un tad par eh, līdzekļu pielietojumu plašumu. Papildus indikātori IKP, tas ir kaut kas, ko mēs esam izstrādājuši šeit, kolēģi Marīnī aktīvi tur iesaistījās. Uh, mēs tomēr uh, uzskatām, ka demografiskās problēmas nepietiekam tiek ņemtas vērā. Tāds mums ir daudzos Eiropas reģionos, un demografiskās problēmas uh, neļauj stiprināt konkurētspēju un uh, izaugsmi. Tas nozīmē, ka tajā, ko struktūra fondiem vajadzētu uzlabot, uh, ir problēmas, un tāpēc ir pretrunīgi, jā. Ja? līdzekļu sadalījumā netika ņemtas vērā demografiskās problēmas. Tam taču vajadzētu būt galvenajam aspektam, runājot par struktūru fondu uh, līdzekļu darbību, un tas te ir jāuzlabo. Tālāk vienkāršošana. Es piekrītu. Komisija ir izteikusi labus priekšlikumus par administratīvo vienkāršošanu, par birokrātijas samazināšanu. Daļēji arī mūsu līdzdalība darba grupā jau deva savu ieguldījumu martā Mēs eh, izteicām priekšlikumus par administrīvo vienkāršošanu un mājā komisija pieņēma lēmumus, daudz ko no tā jau ņemot vērā, bet mūsuprāt, tas neiet pietiekam tālu. Mūsu kopīgajā atzinumā mēs veselu virkni ļoti konkrētu, konkrētu priekšlikumu eh, no praktiķiem iesniedzām. No tiem, kas strādā ar šiem jautājumiem, viņi piedāvāja, kā varētu birokrātiju vēl samazināt. Un tagad es dzirdu no pirmajām sarunu kārtām, kas ir notikušas, ka jo īpaši no dalību valstīm ir eh, vesela virkne priekšlikumu detalizētiem noteikumiem, kurus atkal vajadzētu iekļaut regulā. Tātad tur, kur komisija ir vienkāršojusi, tagad tiek izdarīti mēģinājumi um, uzkraut eh, vēl vairāk noteikumu un regulējumu, uh, tur, kur vajadzētu vienkāršot. Tātad to dara um, dalībvalsts. Mēs sakām, ka vajadzētu vēl samazināt, uh, vienkāršot, Un tad uh, nebūs vairs risks, ka sarunās tas viss tiks uh, atkal sarežģīts. Tātad, eh, un tad ir pastāv risks, ka ir pārāk daudz veidlapu, kas jāizpild un jāievēro noteikumi, tad ne, neatliek laika svarīgiem darbam. Tie ir tie svarīgākie punkti, kuros mums vēl ir jācīnās ar mūsu parlamentāriešiem un dalībvalstīm ir jārunā, ja vēlamies sasniegt kopīgo mērķi labāk Uh, lietot struktūra fondus nākamajā plānošanas periodā. Bet tas viss uh, tiks uh, būtiski apdrūtināts, ja DFS netiks laicīgi pieņemts, un līdz ar to struktūra fonda regula netiks laicīgi pieņemta. Tāpēc mums vajadzētu visiem izmantot savus kontaktus, lai to virzītu uz priekšu. Uh, Eh, kopumā gribētu visiem pateikties. Manuprāt, mēs paveicām lielisku darbu, un ja šodien ar spēcīgu balsojumu mēs pieņemsim šo atzinumu, tad tas arī um, radīs iespaidu uz citām institūcijām, tad, kad mēs varēsim teikt, ka tas ir vienotais reģionālo un vietējo um, struktūrvienību viedoklis visā Eiropas Savienībā. Paldies, vai kāds grib vēl izteikties debatēs, vispārējās debatēs? Es domāju, ka varam uh, uzskatīt, ka vispārējās debats notika jau komisārai klātesot. Es domāju, ka viss piekrīt šim manam viedajam lēmumam. Tātad varam ķerties klāt uh, grozījumiem. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? L'amendement est noraidīts. Otrais grozījums par pret noraidīts. Trešais grozījums par pret noraidīts. Un tad tagad galīgais balsojums, kurš ir par atzinumu. Qui est contre? Pret. Kurš atturas? Līdz ar to atzinums ir pieņēmts vienbalsīgi, apsveicu ziņotājus par paveikto darbu. Un darbu, kas viņiem vēl būs veicams nākotnē. Tagad pāriesim pie mūsu darba kārtības sestā punkta. Te ir runa par priekšlikumu regulāju par Eiropas sociālo fondu plus. Un es lūdzu Sančes Munso kungam, kurš aizstājas uz Andijas Pančeko, ierasties šeit un apsēsties pie galda, lai prezentētu atzinumu. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Lūdzu, ziņotāji kungs, vārds jums. Buenas tardes. Labu pēcpusdienu, mm, gudētie kolēģi, paldies priekšsēdētāji kungs. Es runāšu, kā jūs teicāt, Susāna Dies vārdā, kur nevarēju šodien ierasties. Nu, mums bija tiešām ļoti liels gods izstrādāt uh, šo atzinumu. Paldies par darbu. Uh, ar uh, reģionu komitejas locekļiem, ar politiskajām grupām, iesaistītajām pusēm. Eiropas sociālais fonds plus neapšaubām ir mums ļoti svarīgs ar tieši mums reģionālajām vietējām pašpārvaldēm, jo šīs fonds ir un vienmēr ir bijis viens no svarīgākiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai investētu cilvēkos. Atzinu projekta, projekts uh, oktobrī tika piedāvāts, prezentēts ar vairākumu, tika apstiprināts, un šīs dienas atzinu projekts, kas tiek prezentēts plenārs sēdē, sātu 47 rekomendācijas komisijas regulu, un tad arī 32 politiskās rekomendācijas. Pavisam ātri un īsumā. Uh, par galvenajiem punktiem, kas ir šajā atzinuma projektā. Mums liekas ļoti pozitīvi un nepieciešami tās, ka mm, mūsu kopīgie mērķi, ko mēs visi zinām, kāda ir Eiropas sociālajām fondam, koncentrēties uz apmācību, izglītību un darba tirgus, ka te tiek arī pievienoti jauni mērķi, integ migrantu integrācija, jauniešu nodarbinātība, nabadzības samazināšana. Šajā atzinumā mēs arī runājām par satraukumu, par to, ka iespējams tiks samazināts finansējums. Un nu, mazāk resursi tiks paredzēts vairāk mērķiem, runājot arī par sociālo iekļaušanu, īpaši uzmanību tiek pievērsta mazāk labvēlīgiem iedzīvotajām grupām. Uzskatām, ka šeit manevri varētu būt nebūtu tik elastīgi un reģionu spēlēt mazāku lomu. Uh, Šajā tekstā mēs arī runājām par uh, regulas mērķi, lai nodrošinātu teritoriālo sociālo kohēziju, mm, lai šīs fonds nepārvērstos par um, Eiropas sektoriālo instrumentu. Nē, šim fondam ir jābūt fundamentālam kohēzijas politikas pīlāram. Tam ir jābūt daļai no šī kohēzijas politika, un te ir īpaši uzmanība jāpievērš mazāk attīstītiem reģioniem, viņu lomām, kā arī īpaši jāpievērš uzmanība attālinātajiem reģioniem un uh, tiem reģioniem, kas ir 178. līguma pantā, īpaši nelabvēlīgie reģioni, kalnu aizjūras, supierobežu reģionu un tam līdzīgi. Atzinumā īpaši runājām par to, ka reģionāla vietējās pašpārvaldes uh, nav pietiekami redzami šai komisijas regulas priekšlikumā. Uzskatām, ka īpaši ir jāizceļ šo administrāciju loma fonda pārvaldē, jo šīm iestādēm ir īpašā pieredze un arī zināšanas par šī fonda darbību un piemērošanu. Tad fondi ir jāpielāgo valstu uh, struktūrai un īpaši decentralizētajās valstīs reģionālajām vietām pašpārvaldēm īpaša loma. Lai varētu mazināt nevienlīdzību, kā arī investēt cilvēkos. Īpaši jau runājot pār tiem iedzīvotājiem, kas ir daudz cietuši krīzes rezultātā. Mēs ticam un cerām, ka tas arī Eiropas projektu padarījis daudz redzamāku pilsoņu acīs, un šeit atzinumā īpaši runāja par mazāk aizsargātajām grup, iedzīvotāju grupām, cilvēkiem ar invalidā, invaliditāti un bērniem, un kā arī par jauniešu nodarbinātību ir jāatvēl pietiekami līdzekļi, lai atbalstītu jauniešu nodarbinātību, lai Arī šajā šī fonda piemērošanā tik ņemt vērā arī vietējie un reģionālie statistikas dati, jo pastāv taču milzīgas atšķirības starp reģioniem arī vienas valsts ietveros. Tad vēl fonds atveras arī uz sociālo inovāciju. Uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi un daudzsološi. Uh, kā no nu, jauna strādāt sociālo politiku jomā. Šajā atzinumā mēs arī runājam par to, cik svarīgi, lai ESF plus sniegtu savu devumu, lai sasniegtu ilgspējīgās attīstības mērķus tā lai arī fonds sniegtu konkrētu gu, devumu šo mērķu sasniegšanai, jo šie mērķi ir mums saistoši gan reģionālā, vietējā, gan nacionālā un arī Eiropas līmenī. Kā es sacīju, visbeidzot, tad, kad mēs sākām strādāt pie šī atzinuma, tad arī darījām visu, lai gala atzinuma teksts būtu tāds, uh, kūra centrā ir cilvēki, e, jaunieši, bērni, veselība, kā arī mazāk aizsargātie cilvēki, imigranti. Lai arī tas viss ietu roku rokā ar e, reģionālo un vietējo pašpārvalžu interesēs, jo tie, tieši šīs iestādes spēlē visvarīgāko lomu šī fonda apguvē Lūk, strādājām ar visām politiskajām grupām, ņēmām vērā jūsu viedokļus, dažādās realitātes perspektīvas, mēģinājām to visu šeit atzinuma tekstā iekļaut, lai šis atzinums, kas ir tik svarīgs Eiropas reģionālajām vietējām pašpārvaldēm, tiktu apstiprināts šajā plenāra sesijā ar pēc iespējas lielāku vienprātību. Liels paldies! Paldies, un varbūt kāds vēlas piedalīties debatēs, varat pieteikties. Neviens nav pieteicies, bet es domāju, ka esam jau izdebatējuši šo jautājumu. Tagad uzreiz ķeramies klāt pie grozījuma izskatīšanas. Te grozījumi ir vairāk nekā iepriekšējā atzinumā bloka balsojums par pirmo otro grozījumu iebildumu nav kurš par. Kurš pret? Pieņemts. Trešais grozījums. Par. Pret. Pieņemts. Ceturtais. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Piedāvāju balsojumu blokā par 5. un 30. Neredzu iebildes. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Sestais grozījums. Kurš par? Piektais netika pieņemts. Sestais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Septītais. Kurš par? Kurš pret? Norēdīts. Astotais par pret pieņemts. Tad ir kopīgs balsojums grozījumiem 9 un 31. Ziņotāja grozījuma iebildumu nav. Balsojam kopā. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Tādējādi 9, 31, 32, 33, 34 atkrīt. Desmitais grozījums atkrīt tad 15. Kurš par desmito? Kurš pret? Pieņemts. 11. Un atkrīt 12. Kurš par? Pret. Noraidīts. 12. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Tālāk piedāvāju blokā balsot par 13, 14. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 15. Atkrīt. 16. Kurš par? pret, noraidīts. 17 par, pret, pieņemts. 18 par, pret, pieņemts. 19 par, pret, noraidīts. Elektroniski pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Amendment 20. pār. Pret. Pieņemts. 21 pār. Pret. Elektroniski pārbaudīsim šo. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Blokā balsosim par 21, 20, 20 23 par pret pieņemts. 24. Atkrīt 24, 25, 20, 26, 27. Kurš par? Pret. Pieņemts. Blokā balsosim par 28, 29. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Tagad mēs balsosim pie, par 35. 35. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 36 pār. Pret. Elektroniski pārbaudīsim. Čukvā. Le vote est clos et la... Beidzam balsot. Noraidīts. 37 par. Pret. Noraidīts. 38 par. Pret. Noraidīts. 39 atkrīt. 40 kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 40 par. Pret. Noraidīts. 41 par. Pret. Noraidīts. 42 par. Pret. Noraidīts. 43 43. Vārds uh, ziņotājiem. Es gribētu tikai norādīt, ka šajos sociālajos rādītājos, kas ir jāņem vērā, izņemot IKP un citus ekonomiskos rādītājus, tad, tad visi šie rādītāji ļoti svarīgi. Nu, varbūt tas būtu jāprecizē, īpaši runājot par imigrantu integrāciju Eh, te nav jārunā tikai par neto imigrantu saldo, kur iebrauc un kur izbrauc, ir jāņem vērā arī tās, ka imigrācijai nepieciešama veselības aprūpe, mājokļi, izglītība. Līdz ar to ir ļoti svārīgi, lai eh, pierobežu reģioni saņemtu vairāk fondus. Paldies! Paldies! Citu komentāru nav. Kurš pār 43. Kurš pret? Elektroniski pārbaudīsim. Mm. Le vote est clos et l'amendement est adopté. Beidzām balsot pieņemts. Amendement 44. 44. grozījums pār pret pieņemts. 45 atkrīt 45, eh, 46, kurš par pret pieņemts. 47 par pret pieņemts. 48 par pret noraidīts. 49 par pret pieņemts. 50 atkrīt 50 eh, sākotnējais kurš par pret pieņemts. 51 atkrīt 52 kurš par kurš pret noraidīts. 52 kurš par Kurš pret? Pieņemts. Un visbeidzot 53. 54. par pret. Pieņemts. Un tagad par visu atzinumu. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Atzinums ir pieņemts vienprātību. Vēlamies apsveikt uh, visus, kuri sagatavoja šo atzinumu. L'ordre du jour appelle Tālāk. Skatīsim Eiropas Reģionālās attīstības fondu un kohēzijas fonda priekšlikumu. Te aicinu ziņotāju Rīgas Bermanu pievienoties mums šeit tribīnē un aicinu mūs iepazīstināt ar šo atzinumu. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Referenta kungs, vārds jums lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšstādātā kungs. tad vispirms es vēlētos pateikties visiem tiem, kur ir piedalījušies eh, šā atzinuma sagatavošanā. Eh, darbs, sadarbība mums ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga. Mēs sākām ar dažādiem viedokļiem, bet eh, es vēlētos Alda grupas vārdā, manas grupas vārdā pateikties visiem tiem ekspertiem un arī maniem personīgi piesaistītajiem ekspertiem. Visi ir ieguldījuši pietiekami smagu, jebkurā gadījumā nopietnu darbu, un tas arī atspoguļojas atzinuma kvalitātē. Mums ir bijuši, bijusi ļoti laba sadarbība arī ar iesaistītajām pusēm, arī ar parlament, Eiroparlamenta deputātiem, un ļoti niansēti esam diskutējuši šo jautājumu ar dažādu komiteju pārstāvjiem. Uh, Tas, e, ka šis jautājums tik ļoti augstu dienas kārtībā bija arī Eiropas parlamentā, ir tieši tāpēc, ka mums bija tik laba sadarbība. Vēl iesākumā vēlējos pateikt, ka mums jau mērķis visiem ir viens, varbūt drusku atšķirīgi viedokļi, un tomēr reģionu komitejai mērķis ir viens. Pie tām e, šķiet, ka arī Eiropas parlaments vēlas uh, vairāk iesaistīties reģionu darba politisko vadlīnu izstrādāšanā, un mums ir izveidojusies ārkārtīgi veiksmīga partnerība ar Eiropas parlamenta deputātiem. Kretu kundze mūsu sanāksmes, mūsu plenārsēdes sākumā jau pieminēja vairākus svarīgus aspektus. Sīkāk vairs nepakavēšos, jo mums ir bijusi smaga darba diena, bet vēlējos tikai pateikt, ka mums ir jā modernizē kohēzijas fonds, kohēzijas politika kā tāda, un tas jau izskanēja gan Kretu kundas teiktajā, gan arī jūsu kolēģi teiktajā. Kohēzijas politikā galvenais ir iedzīvotāji, un tas arī ir komisijas priekšlikuma pamatā. Kohēzijas politika mēs diskutējam par diviem fondiem. Tas ir Eiropas reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds. Uh, un tādas programmas kā Invest, apvārsnes 2020, tās visas balstās abos šajos fondos. Ļoti liels atbalsts šie fondi ir arī mazajiem un vidējiem iz, uzņēmumiem. Un eh, diskusijās jau tas atspoguļojās. Ir vesela virkne grozījumu priekšlikumu. Esmu mēģinājis tos uh, apkopot, tātad bija tādi grozījumi, kuri e, neatbilda manai pārliecībai un arī atzinuma tvērumam, un tomēr to ir pieminējis arī Ettinger kungs. Ir ļoti svarīgi strādāt pie tā, kas tiešām ir mūsu pārliecība. Un patiesībā kohēzijas fonda ietekmēs arī daudzgadu finanšu schēmu. Varbūt vairāki momenti, kurus vēlējos uzsvērt pirms sākam balsot. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi šobrīd e, diskusijas, ļoti svarīgi par reģioniem runājot, ir arī to loma klimata izmaiņu apkarošanā. Un um, klimats e, noteikti būs ļoti svarīgs jautājums arī turpmākā nacionālā tā reģionālā līmenī. Bet ja mēs reģioni nedosim savu artavu, tad kas gan to darīs? Uh, Pie tam klimats reģionos ir ļoti augsts darba kārtībā. Par budžetu runājot, varbūt eh, sadalot fonda dažādās tematiskās eh, līnijās. Jā, tas viss jau izskanēja kā komisārs teiktajā, tā arī mūsu darba grupas darbā bet eh, par attālām teritorijām un citām riska teritorijām Eiropā. Tāpēc esam paredzējuši vairākus izņēmumus, kurus redzēsim, vai mēs visi kopā iebalsosim vai nē. Komisijas tekstā e, komisija nebija specificējusi daudz ko, un komisija uzskatīja, ka tieši tāds pietiekami plašs tulkojums tekstam var nākt par labu, jo tas veicina elastību. Un tāpēc e, mums reģionos tad būs jāpiemēro ši tek, šis teksts, bet e, neskaidri vārdi un plašos vilcienos ieskicēti termini. Patiesībā, manuprāt, tas e, sistēma tikai sarežģīs un veidot politiku uz tādiem šķobošiem terminiem ir ļoti grūti. Protams, ārkārtīgi niansēti specificējot konkrētus eh, momentus, tas jau nevienam par labu nenāks, bet eh, jā, no savas puses tas arī viss. Priekšsēdētājs, paldies. Tagad eh, debatēs, kurš vēlas izteikties, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties referentam par šo ziņojumu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs eh, ne tikai reģioniem, bet eh, arī klimatām. Mums eh, tik ļoti ir nepieciešams strādāt visiem kopā klimata izmaiņu apkarošanā. Un EADF e ir par, palīdzējis reģioniem un pilsētām. Ir ļoti svarīgi par to runāt, par to, ko reģionālās attīstības un kohēzijas fonds ir darījuši cilvēku, cilvēkiem un reģioniem. Struktūra fondi. To finansējums eh, nonāks reģionos, un mums Eiropas institūcijām un dalību valstīm ir jāpasaka skaidri, ka nauda ir. Mums ir labāk jākomunicē. Un eh, struktūra fondi runā paši savu valodu dažādos projektos, bet mums ir jāpopularizē tas, ka tā ir Eiropas nauda, prieksēdētājs. Neredz, ka citi vēlētos izteikties debatēs, tad pāriem pie balsošanas. Tātad pirmais grozījums par pret pieņēmts. Otrais grozījums par pret noraidīts. Trešais grozījums par pret noraidīts. Ceturtais grozījums atsauc referents un arī piektais, tātad ceturtais referenta par pret pret pieņemts. Sestais grozījums. Arī sesto ir iesniedz grozījums un līdz vestais, sestais ir par pret pieņemts. Devītais referents. Referenta teksts devītais par pret pieņemts. 13. un 14. grozījums ir salīdz kopā referents par pret pieņemts. 14, 15. līdz 17. arī referents kopā taisīs 15. ar pār pret pieņemts. 18. grozījums par pret noraidīts.

pret noraidīts. Galīgais balsojums par pret atturās. Atzinums ir pieņemts, vienbalsīgi pieņemts. Apsveicam referentu. Le prochain avis Nākamais atzinums, kas mums ir jāizskata, ir priekšlikums regulēt par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi. Interreg ir saīsinājums, un tāda nosaukuma vārdā mēs pazīstam arī šo priekšlikumu regulēju. Šeit vēlētos sveikt Mariju Antoneti Mopertuis, un, kad viņa būs ieņēmusi savu vietu prezidijā, dosim viņai vārdu.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 Merci, Paldies, prieksēdētāja kungs! Teritoriālā sadarbība Eiropā, vairāk pazīstama zem nosaukuma Interreg, ir viens no politiskajiem instrumentiem, kas iedzīvotājiem ir vislabāk saredzams no Eiropas puses, jo tā ietvaros ir paredzēta paraugu prakses apmaiņas starp reģionālajām un vietējām pašvaldībām. Uh, Un, eh, kā jau prieksēdētājs teica, ir paredzēta arī pārobežu sadarbība. Šis eh, rīks ir domāts ekonomiskās sadarbības veicināšanai, bet arī sadarbība ar trešajām valstīm tieši pierobežu Eiropas ārējo robežu teritorijās. Un, eh, kā jau es teicu, šis par šo instrumentu esam pēdējos trīs mēnešus runājuši ļoti daudz. Šobrīd mēs runājam ne tikai par nosacījumu e, tehniku, bet tas ir paredzēts arī ekonomisko un kulturālo sāžu stiprināšanai. Mēs vēlamies veidot iekļaujošus projektus, kas ļaus ciešāk sadarboties kaimiņu reģioniem. Mēs lielā mērā uzteicam to, ka komisijas priekšlikumā ir mēģināts eh, lielā mērā vienkāršot noteikumus, īpaši sadarbībā ar trešajām valstīm. Tāpēc ir paredzēts eh, īpaša sadaļa maziem projektiem un eh, mazi projekti, kuri pēc būtības ir ārkārtīgi svarīgi, jo tajos piedalās liela iedzīvotāja daļa. Ir svarīgi arī atzīt īpaši attālināto reģionu īpašās vajadzības un tas ir paredzēts īpa, īpašā nodaļā. Ir nepieciešams arī starp reģionālas investīcijas eh, jaunradas un inovāciju attīstībā un ir izveidota īpaša stratēģija viediem, viedām aplikācijām, un to jau pieminēja eh, Markulas kungs. Visbeidzot, mēs izskatījām šo atzinumu Koter un e, uzskatījām, ka komisijas tekstu varētu zināmos teikumos uzlabot. Proti, šo sadarbību vajadzētu attiecināt uz pilnīgi visiem reģioniem, un e, šādai sadarbībai ir jāpakļaujas kā subsidiaritātes principiem, tā arī tam, ka sadarbība notiek dažādos līmeņos. Kā jau komisāra Kretu kundze teica, šis varētu būt viens no instrumentiem, kas Eiropu tuvinātu tās iedzīvotājiem. Šodien vēlētos uzteikt sadarbību arī ar Eiropas parlamenta deputātiem un eh, Regī komitejā Eiropas parlamentā pagājušajā nedēļā atz, e, Eiropas parlamenta atzinums tika pieņemts. Un eh, vispirms, pirmais priekšlikums Mēs uzskatām, ka Eiropas teritoriālo vienums sadarbība kohēzijas politikā palielināsies līdz 3%, un tādējādi mēs varēsim darīt vēl vairāk, vēl bez tradicionālās sadarbības, jo interreg paredzētais finansējums ir tikai 0,5%. Protams, eh, kopfinansējuma palielināšana no 70 līdz 85 procentiem arī ļaus uh, palielināt iesaistīšanos, un mēs vēlētos papildus finansējumu 0,3% apmērā kohēzijas finansējumam. Un um, tādējādi mēs varēsim finansēt jaunus instrumentus, kas veicinās inovācijas. Uh, tam ir paredzēts viens miljards, tātad inovācijām paredzēts viens miljards eiro. Un mēs ierosinam tam atvēlēt regulā atsevišķu nodaļu, jo tieši inovācijām ir ļoti liela pievienotā vērtība, bet ehm, tas eh, arī ir viens no mērķiem teritoriālā sadarbībā. Visas politiskās grupas eh, atbalsta šos grozījumus, un eh, viens no priekšnoteikumiem ir tāds, ka jaunais rīks būs pieejams pilnīgi visiem Eiropas reģioniem, tajā skaitā arī uh, arī mazāk attīstītiem un tiem, kuri atrodas attālajos reģionos par sadarbību jūrniecībā. Mēs e, vēlamies arī pārobežu sadarbību, un jau vairāk kārt esmu uzsvērusi, ka vai tā būtu jūras robeža vai zemes robeža, vai tas būtu tunelis vai tilts, vienalga. Sadarbība e, pāri robežām ir svarīga kā uz jūras, tā arī uz sauszemes. Tieši Brexit kontekstā ir svarīgi runāt par daudz līmeņu sadarbību ar apvienoto karalisti. Mm, redzēsim, kāds būs Brexita gara, gala līgums, bet uh, iespējams, ka tas būs kaut kas līdzīgs kā tam, ko esam noslēguši ar Norvēģiju. Noslēgumā mēs uh, mēģinājām akceptēt visus tos grozījumus, kuri gāja šajā virzienā. Uh, un eh, mēs eh, esam sagatavojuši arī jaunus kompromisus. Vēlētos pateikties no sirds pilnīgi visām politiskajām grupām, kuras eh, deva savu ieguldījumu šā atzinuma gala teksta sagatavošanā un grozījuma iesniegšanā. Vēlētos pateikties visiem ekspertiem un īpaši ņemot vērā patreizējo gaisotni, kas ir piesātināta ar eiroskepsi, mums ir jāveicina iedzīvotāju izpratni par to, ka kopīga Eiropas nākotne ir iespējama tikai tad, ja mēs visi sadarbosimies. Prieksēdētājs, paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Paldies, priekšstādāja kungs! Es vēlētos pateikties referentei par darbu pie šā atzinuma. Vēlētos viņai pateikties par šo darbu. Interreg projekts daudziem reģioniem un pilsētām ir ļoti svarīgs. Pēdējos gados mans reģions ir daudz guvis dažādu pilsētu sadarbības tīklu ietvaros. Interreg ir būtisks rīks un ik viens gan pilsoniskās sabiedrības loceklis, gan arī pilsētu mēri un Eiroparlamentārieši visi no tā iegūs. Interreg radīs gan iespējas, gan arī sēs cerību visos, kuri ar to strādās. Uh, Paldies, tagad vārds uh, Maiklam Jurijo Arezaga. Sí, muchas gracias. Paldies, paldies. Es vēlos apsveikt uh, ziņotāju par šo atzinumu. Uh, 95% esam vienisprātis. Mums ir neliela viedokļu ap atšķirība ir par piekto komponenti, ko mēs uzskatām par ļoti fundamentālu, lai attīstītu starpreģionālo sadarbību, balstoties uz iepriekšējām pieredzēm. Reģioni, kas strādā dažādo tematisko platformu kontekstā, tad vēl arī gribu norādīt, pievērst jūs uzmanību. Nezinu, jūs sacījāt savos ievadvārdos, ka ir pēdējā brīža kompromisi. Uh, ir jāprecizē, ja par uh, eh, 10 R un 18 R grozījumiem balsojam blokā, tad neņemam vērā ko jaunu. Divas dienas atpakaļ Eiropas parlaments uh, parlamentārajā komitejā apstiprināja kompromisu par teritoriālo sadarbību. Tad šajā Eiropas parlamenta kompromisa tekstā uh, Eiropas parlaments palielina budžetu, kas tiek atvēlēts Interreg programmai līdz uh, vairāk kā 11 miljārdiem eiro, proti tas ir par 10% vairāk nekā tas, kas uh, tiek prasīts šajā ziņojumā. Līdz ar to kļūst tāda paradoxāla situācija, ka reģionu komiteja prasītu mazāk naudas nekā Eiropas parlaments tik svarīgai programmai, kāda ir Interreg programma. Es aicinu Uh, balsojumā, tad to ņemt vērā par 10R, 18R. Es neatbalstu šos grozījumus, jo es ceru, ka tas arī, ko teica ziņotājs, ka um, tiks iekļauti jaunākie kompromisi, bet tātad uzstāja mums ir jāpielāgojas tām, ko apstiprināja Eiropas parlaments divas dienas atpakaļ, balsojam pret 10R, 18R grozījumiem, kurus es nevaru atbalstīt. Paldies! Paldies! Tagad uh, Žanete Baju, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Šis ir svarīgs jautājums, svarīgs uh, atzinums, un ir bijis daudz diskusiju par piekto komponentu, kas ir starp reģionālie inovācija investīcijas, uh, un būtu uh, 18R referenta grozījums, ja tas tiktu pieņemts, tā būtu kļūda, jo uh, tad mēs zaudēsim svarīgu instrumentu, lai atbalstītu uh, vērtību ķēdes sadarbību visās Eiropas uh, sadarbības uh, līmeņos. Tātad mēs zaudētu šo instrumentu, kas atbalsta rūpniecisko modernizāciju, kas tik ļoti nepieciešama Eiropā. Un kā jau tas tika izteikts, uh, Eiropas parlamenta regija komiteja 3. decembrī balsoja par šo budžeta priekšlikumā, kāpēc mums vajadzētu balsot pret. Lūdzu, balsojiet pret 10 eiro un 18 eiro un par 18 grozījumu. Paldies. Tagad vārds mūsu kolēģim Lukam Vandenbrandem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu šos divus kolēģus un viņu argumentus. Es gribu vēl uh, to skaidri pateikt. Uh, un atsaucos uz iniciatīvu, eh, kurā eh, reģioni ir eh, sastāvdaļa. Tātad tur ir likts pamats inovatīvai interreģionālai sadarbībai, un to jau iepriekš teicu, ka mums ir jāraugās, cik lielā mērā šeit uh, tā, tie ir ne tikai uh, administratīvi, bet arī funkcionāli savienoti reģioni, lai tie varētu uh, rīkoties. Ir ļoti daudz labi piemēri, kaut vai Āheni, Lēveni un Hofeni var minēt. Uh, tā tiešām ir ļoti laba iniciatīva, kas tagad parāda, ka piektais komponents mūsu atzinumā vairs uh, nav vajadzīgs. Atzinums sagatavotāja atzinums ir ļoti labs, tam piekrītu. Uh, Un pievienot piekto komponentu ir ļoti svarīgi, un tas eh, nebūtu jāskat pretstatā tam, kas te tika piedāvāts. Visā citādi mēs varētu saskarties ar problēmām. Es domāju, ka ziņotājiem vēlreiz tas ir jāpārdomā, un varbūt to vajadzētu iekļaut atzinumā. Paldies! Neredzu, ka citi gribētu runāt, tad tagad eh, dodu atkal vārdu mūsu atzinuma sagatavotājiem, uz ziņotājai. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Tātad šis punkts atgādinu, ka ir izaicinājumi, kas ir saistīti ar Eiropas teritoriālo sadarbību, kas ir ļoti būtiski. Jūras sadarbība, trešā nodaļa, Interreg Eiropa, tur ir runa par ļoti daudziem reģioniem, gandrīz visi reģioni šeit ir skārti Eiropā, un piektā nodaļa, kas arī ir svarīga, un tur Koter eh, arī bija ļoti būtiska diskusija, un pēc tam Koter mēs pēc eh, pārstāvju pieprasījumu, kas eh, tātad izteicās, mēs vienojamies par kompromisu, kas tika veidots balstoties uz sekojošo. No vienas puses viena konkrēta nodaļa, sadaļa par uh, Eh, iniciatīvu, kas attiecas uz starpreģionāliem eh, iniciatīvām, un, protams, ka mēs atbalstām šo piekto komponentu. Vienkārši eh, Eiropas starptautiskās sadarbības kopējā struktūrā mēs prasām ar šo kompromisu grozījumu, lai būtu konkrēta sadaļa, kas būtu konkrēti mērtēta uh, jo šeit nav runa par tradicionālo sadarbību, jo, kā jau jūs teicāt, šeit ir runa par iniciatīvu par labu inovācijām, kur netiek izmantot tie paši mehānismi kā tradicionālajā sadarbībā, ja, piemēram, Interreg Eiropa vai pārobežu sadarbībā. Turklāt tas ļauj arī, kā jau parlamentā, tas tika darīts. Tas tika darīts arī Šneideram un uh, Marīnī ziņojumā. Tātad tas ļauj apstiprināt uh, praktiski miljārdu, 970 miljonus eiro precīzi, uh, tātad atvēlēt šai, šai iniciatīvai. Un uh, Tātad atkārtoju, piektais komponents nav apdraudēts, tur būs speciāla sādaļa ar konkrētu uh, finansējumu, un piekdien pēcpusdienā padoma um, uzsvēra, ka ar FEDER mainstream fondiem būtu jāfinansē tas. Tātad pēdējais punkts attiecībā uz to, ko Mikēls, uh, Mikēls izteica kā pirmo punktu. Tātad eh, summa eh, galu beigās ir gandrīz tāda pati. Turklāt mēs jau kopš augusta strādājam ar uh, deputātiem, un man priekšlikumu daudz ir ņemt vērā. Tātad kopā mēs piedāvājam desmit miljārdus sadarbībai, tradicionālai sadarbībai, jo tur bija samazināts eh, finansējums plus 970 miljonus eiro tikai šai īpašajai sadaļai, piektajai komponentei, kas būs atsevišķā sadaļā. Pēdējais punkts. Um, tātad padomu piekdien pēcpusdienā un reģija arī, uh, ka vajadzētu integrēt šeit visus uh, reģionu šajā instrumentā, tā skaitā arī vismazāk attīstītos. Tātad inovācijas, tehnoloģija, tas skar visus reģionus un jādod iespēju visiem reģioniem šeit gūt no tā labumu. Un tas bija tas, ko es gribēju pateikt, lai aizsargātu šo te 25. grozījumu. Tālāk par 10R un 18R tie vienkārši izriet no Mikaela izriet, iesniegtiem grozījumiem. Uh, Paldies! Tagad uh, pāriesim pie uh, grozījumiem. Piedāvāju balsot kopā par 1. līdz 4. grozījumu. Kurš par? Pret? Pieņemts. 5. R aizstāja 5. Kurš par? Pret? Pieņemts. 6. R aizstāja 6 un 7, kurš par pret pieņemts. Tagad piedāvāju balsot kopā par 8 un 9, kurš par pret a, pieņemts. Tagad piedāvāju kopā par 10. R un 18. R. Un līdz ar to tam būs būtiskas sekas, jo desmitais eh, līdz 14 eh, un 18, 19, 20 un vēl citu grozījumu līdz ar to atkritīs, kurš par, pret, pieņemts. Tad tagad 15. R grozījums, kas aizstāja 15. un 16. kurš par pret pieņemts. Tagad 21. kurš par pret noraidīts. 22. kurš aizstāja 23. kurš par pret noraidīts. 23. kurš par, pret, noraidīts. Tātad tagad 25. grozījums. Un par 25. ir mutiskais kompromiss, un ja šis uh, kompromiss uh, tiks pieņemts, tad 26., 27., 28. atkritīs, un es lūkšu uh, Uh, izskaidrot šo mutisko grozījumu. Jā, vienkārši iepriekšējā uh, grozījumu vilnī man uh, tātad uzsvēra, ka otra perifērija reģioni nevar izmantot šo finansējumu, bet man lūdza tātad pievienot šo ultraperifēro reģionu uh, formulējumu kā tādu. Tā kā šeit ir runa par kompromisu grozījumu ar visām grupām, mēs konsultējāmies ar visām grupām, kas mums piekrīt attiecībā uz šo uh, grozījumu, kas ir tāds uh, semantisks grozījums. Kurš par šo grozījumu, arī iekļaujot šo kompromisu, kurš pret, pieņemts. Tagad pārējām pie 29. grozījuma, kur, uh, kurš par, pret, noraidīts. 30. grozījums, kurš par? Pret. Balsosim elektroniski. Le vote est... Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tad 32. grozījums un 31. atkrīt. 32. par, pret, pieņemts. 33. 34. tad atkrīt, kurš par, pret, noraidīts. 34. grozījums par, pret, noraidīts. 35. Tas aizstāja 36., 37. un 51. kurš par, pret, noraidīts. 36. grozījums par, pret, pieņemts. 37. par, pret, pret, pieņemts. 38. grozījums par, pret, pieņemts. 39. 40. tad atkrīt par, pret, pieņemts. 41. par, pret, noraidīts. 42. par, pret, Noraidīts. 43. par. Pret. Pieņemts. 44. par. Pret. Noraidīts. Tagad 47. par. Pret. Noraidīts. 48. grozījums un 49. tie ir identiski, tātad balsosim kopā par pret pieņemts. 50. par pret pieņemts. Votons Balsosim par 51. Par. Pret. Pieņemts. 52. Kurš par? Pret. Balsosim elektroniski. Le vote est clôturé et... Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Par 53. un 54. kopā, kurš par? Pret. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, kurš par atzinumu. Pret. Kurš atturas? ar plašu vairākumu pieņemts. Šis atzinums apsveicu ziņotāju. Tad tagad pāriesim pie devītā punkta, kas ir astotā punkta mazais brālis. Patiesībā tas ir atzinums par regulu par pārobežu mehānisma izveidi. Nu, mūsu ziņotājs ir Buke Ārens, kuru aicinu pievienoties mums šeit pie prezidija galda. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Lūdzu, jums vārds, ziņotāja kungs. Meneer de voorzitter. Priekšsēdētāja kungs, dodātie kolēģi, vispirms es gribētu paust pateicību ekspertiem, jo īpaši sekretariātam, Koter eh, komisijas sekretariātam, Paldies par eh, viņu darbu, paldies arī par eh, konstruktīvo sadarbību Eiropas parlamenta referentam. Es esmu no pierobežas reģiona ar Vāciju, un tāpēc es uzskatu, ka tā ir eh, liela iespēja pierobežas pašvaldībām. Interreg un uh, citām um, programmām pateicoties, mēs varējām veidot uh, labu sadarbību iepriekšējā periodā. Un tomēr um, ir gadījumi, kad um, robeža joprojām vēl ir jūtama kā šķērslis um, projektiem, jo īpaši juridiskā un administratīvā līmenī. Šeit mums ir vajadzīgi risinājumi, kas ir orientēti uz reģioniem. Šeit ir runa par 30% Eiropas Savienības iedzīvotāji, kas dzīvo un strādā pierobežu reģionos. Uh, viņi tur arī uh, laiž bērnus skolā, iepērkas un tā tālāk, un bieži vien robežas vēl ir jūtamas, un viņi saskars bieži vien ar sarežģītām procedūrām. Tāpēc mēs atbalstām šo konkrēto priekšlikumu, kas ļaus mums administratīvo un juridisko uh, šķēršļu jomā panākt uzlabojumus. Tas turklāt ir brīvprātīgs mehānisms ir svarīgi, lai reģionos tiktu rasti risinājumi sadarbībai, jo bieži vien ir tā, ka attiecīgās dalībvalsts likumi ir jāpielāgo. Īpaši gribam pateikties 2005. gada Luksemburgas prezidentūrai par šo iniciatīvu, no kuras arī tad radās šī regula, kas reģioniem ierāda īpašu vietu, meklējot kopīgus risinājumus un atļauj īstenot dažādas iniciatīvas. Un šajā kontekstā ir dažādi mehānismi, kas pastāv paralēli. Ir jau vairāki piemēri, piemēram, um, Benelux uh, Savienība vai Ziemeļvalstu padome. Um, šeit Kotera komisija arī um, ar komisijas pārstāvi un Eiropas parlamenta referenti labi sadarbojās, un šeit tika uzsvērts, ka ir nepieciešama viennozīmīga komunikācijas stratēģija, lai novērstu šķēršļus. Ātri un efektīvi ir jāīsteno visi pasākumi un ir vajadzīgs attiecīgs mehānismu novērtējums, lai varētu uh, konstatēt, vai tiešām praksē viss labi darbojas, vai mēs varam labi sadarboties. Tādējādi mēs varēsim panākt uh, efektīvu sadarbību. Turklāt atzinumā tiek arī raidīts skaidrs signāls ministriem. Mm, un es uh, vēršos arī pie savas dalībvalsts, jo uh, tā joprojām vēl um, pauž bažas par komisijas priekšlikumu Daļai tās ir pamatotas, jo īpaši attiecībā uz robežu reģioniem, un lai šiem reģioniem palīdzētu, mums ir vajadzīgs šis mehānisms, tāpēc ir svarīgi, ka reģionu komiteja šo priekšlikumu atbalsta. Vēl gribētu pateikties uh, kolēģiem no dažādām politiskajām grupām. Pateicoties viņu konstruktīviem ieguldījumam, mēs esam sasnieguši uh, labu rezultātu, un uh, tādējādi arī šeit komitejā mēs varēsim droši vien Uh, panākt plašu vairākumu atbalstu šim atzinumam. Paldies! Liels paldies! Kurš vēlas izteikties šajās vispārīgajās debatēs? Neredzu, ka kāds to gribētu darīt, līdz ar to tagad balsosim par grozījumiem. Pirmais grozījums. To piedāvā, uh, piedāvājam balsot kopā ar 3., 9. un 10. Un ja tie tiks pieņemti, tad uh, Otrais un 13. grozījums atkritīs. Kurš par šiem grozījumiem? Pret? Pieņemts. Ceturtais grozījums. Balsosim kopā ar 6. un 12. grozījumu. Kurš par? Pret? Pieņemts. Piektais grozījums par pret pieņemts. Septītais grozījums par pret pieņemts. Astotais grozījums par pret noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par pret pret pieņemts. 14. grozījums par pret pieņemts. 15. grozījums kurš par pret pieņemts. Galīgais balsojums par visu atzinumu, kurš par pret atturas atzinums pieņemts vienbalsīgi apsveicu ziņotāju un ceram, ka aicinājums, ko pauž šis uh, atzinums valdībām, ka tas tiks uzklautīts, un to es ļoti labi saprotu. Personīgi es ļoti labi pazīstu šo uh, instrumentu un vēl tam visu veiksmi. Paldies, tagad desmitais darbkārtības punkts, uh, un šeit neesmu pārliecināts, ka to varēsim izskatīt tikpat ātri kā devīto punktu, jo šis būs atzinums par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Aicinu uh, šeit tribīnē Gijom Grosu, kurš ir, Gross, kurš ir uh, ziņotājs. Bella domanda, sai che non lo so. Būtu lieliski, ja eh, ziņotājs varētu mums pievienoties šeit tribīnē, jo pašlaik zaudējam laiku. Oui, est-ce que je peux demander au rapporteur de nous rejoindre parce que nous faire attendre? Es tiešām varētu aicināt ziņotāju tomēr mums šeit pievienoties. Jūs ļoti kavējat. Allez, on laisse tomber le temps. Oui, merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos. Bija neliela komunikācijas problēma. Es vispirms vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās uh, šī uh, ziņojuma izstrādē. Šis ziņojums ļoti svarīgs, uh, kā daudz citi ziņojumi, ko šeit skatām. Bet, protams, kā tas attiecas uz vislielāko Eiropas Savienības politiku, kas ir kopējā lauksaimniecības politika. Daži man sacīja, ka šeit ir ļoti daudz grozījumu, 304 pavisam. Jā, bet Eiropas parlamentā bija 7000 grozījumi. Tas, protams, norāda uz to, uh, cik ļoti mūsu komiteja šeit vēlas piedalīties, jo jautājums ir ļoti svarīgs, bet tas arī izriet no ļoti garā darba, ko veicām kopā ar reģionu komiteju un manu ekspertu. Tātad uh, reģiona komitejas galvenā prioritāte ir uh, attīstīt uh, ilgspējīgu ģimenes lauksaimniecības politiku visās teritorijās un reģionos lai samazinātu attīstības atšķirības starp uh, pilsētām un laukiem, lai atbildētu uz teritoriālas kohēzijas mērķiem, atgādinu, ka tie ir uh, minēti Lisabonas līgumā. Par KLP, ko mē, un par ko runājām arī uh, pagājušajā gadā, visa reģiona komiteja aicināja uh, izveidot taisnīgu, ilgtspējīgu un solidāru KLP, tādu politiku, kas būtu kopīga. Tātad jūsu manis piedāvātajums grozījumi ir tieši šajā virzienā. Grozījumi, kas ir domāti komisijas priekšlikumam par taisnīgāku KLP, jā, ir jābūt uh, taisnīgākai līdzdalībai atgādina 3% no lauksaimniekiem saņem 50% no atbalsta, 20% saņem 80% atbalstu. Līdz ar to jāruna ir par to, ka nepieciešama ir labāk šī pārdale. Tad ziņojumā mēs runājām par ārējo iekšējo konverģenci, mēs runājām par griestu noteikšanu, arī par uh, um, e, maksājumiem, kas būtu lielāk par pirmo hektāru. Runājam par bonusiem jaunajiem lauksaimniekiem, kas ir obligāti dalība valstīm. Mēs runājam arī par atbalstu mazajām saimniecībām, kas būtu arī obligāti dalība valstīm. Tieši mazās saimniecības ir tās, kas uh, padara dzīvu uh, mūsu reģionus un rada darba vietas. Mēs gribam ilgtspējīgāku uh, KLP, kas atbild uz vīdiskiem jautājumiem un izaicinājumiem. Jūs zināt, ka arī ANO ziņojumā tiek teikts, ka ļoti straujā samazina siltumnīcas efektu gāžu emisiju, un šeit lauksainīcība spēlē lielu lomu. Aicinu īpaši atbalstīt arī igadējo kultūru rotāciju, kas ir uh, atrunāta attiecībā uz šo kondicionalitāti, Tālāk arī par um, eh, vidiskās lauksaimniecības kompensāciju atbalstu biolauksaimniecību pamazām arī progresīvi samazinot pesticīdu izmantošanu, biodaudzveidības teritoriju veicināšanu un attiekties no lopa audzēšanas, dzīvnieku audzēšanas krātiņās. Mums ir nepieciešama arī stabilāka ilgspējīga KLP, kā to pieņemā pagājušā gada atzinumā. Uh, tirgus regulācija ir svarīgāka par lētām apdrošināšanām, aicinu atbalstīt brīvprātīgās regulēšanas priekšlikums krīzes laikā un arī par a, daudz a, spēcīgāk un daudzveidīgāk saimniecību izveidi ir jāstiprina lauku teritorijas. Uh, tādā lauku attīstībā, kur līdzfinansējumi nedrīkst samazināties, lai atbalstītu sa lauksaimniecības saimniecības, lai tās varētu strādāt ilgtspējīgāk, būt spēcīgāks, ir otrais pīlārs, kur runāja par investīciju modeļiem, un tas ir jāpielāgo šiem mērķiem. Runājot par uh, bioproduktiem, arī par, kū, par kalnu apvidiem, tie ir jāatbalsta. Uh, jo tie ļoti svarīgi pievienotāji svērtības radīšanai veselības nodarbinātības jomā par ienākumu apdrošināšanu. Tas vairs nav labais, in, labākais instruments. Šim instrumentam nav ko darīt uh, lauku attīstības uh, instrumentu klāstā. Gribu uzstāt arī uz to, lai šī politiku paliktu kopīga, jo nacionālā, lai nacionālajie plāni um, nepārvērstos tikai par kādiem desmitgades vidas plāniem. Tādēļ mēs arī komisijas priekšlikumam piedāvājam kopīgus skaitliskus aprēķinājumus mērķus, lai strateģiskos plānus izstrādātu Eiropas Savienības interesēs, lai atbildētu uz mūsu kopīgiem izaicinājumiem. Ja uh, Varbūt dažkārt šie priekšlikumi liekas ļoti ambiciozi, tomēr esmu pārliecināts, ka tie ir svarīgi, lai saglabātu KLP budžetu tā kā to mēs vēlamies visi, lai arī varētu ievērot tās saistības, respektēt tās saistības, ko esam uzņēmušies, solidāras, taisnīgākas, ilgspējīgākas uh, KLP izveidē, tādēļ kolēģi aicinu atbalstīt grozījumus. Merci beaucoup. Paldies, un mēs nonākam pie ģenerālajām diskusijām. Tagad nākošais kolēģis ir Vičenco Bjanko. Paldies, priekšsēdētāji. Es tā kā esmu piedalījies eh, arī šo tekstu sagatavošanā, es zinu, ka lauksaimniecības politika ir tā joma, kur gan parlaments, gan reģiona komiteja, gan komisija ir organizējuši ļoti nereti sarežģītas debats šajā sakarā. Es atzīstu, ka šodienas diskusijas ir vēl jo svarīgākas, ņemot vērā to, ka šis atzinums ir bijis pieejams tikai komisijā. Būtu noderīgi to bijis izplatīt plašāk un lai komisija var ar to iepazīties pilnībā. Mēs esam nonākuši pie šī dosie izšķirīgās eh, fāzes. Es izsakos Itālijas delegācijas vārdā. Un ne tikai kā Eiropas eh, sociālistu partijas loceklis, bet šodien tika nolemts kā galīgais balsojums rezolūcijas sakarā. Būs izšķirts ar to atzinumu, kāds būs reģionu komitejai. Eh, ziņotāja viedoklis ir pozitīvs dažos aspektos, bet citos tas ir pilnīgi negatīvs. Netiek ņemtas vērā lauksaimnieka prasības, netiek ņemtas vērā eh, prasības produktu pārstrādē, tāpēc Itālijas delegācijas vārdā atgādinu, ka mūsu galīgo balsojumu noteiks balsojums par grozījumu sakarā. Tāpēc aicinu kolēģus skatīt visus grozījumus, jo atsevišķi ir tādi, kuri skar reģionu komitejas locekļu iesniegtos. Šeit ir runa par ļoti būtiskiem jautājumiem. Paldies! Un nākošais runātājs e, kolēģis Martīnais Arīgbija kolēģi Martīnis Sarigvi. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām drozījumu skaits parāda to, cik plašas diskusijas ir par šo dosiju. Es uzskatu, ka mums ir jāveido moderna KLP, kas ir moderna, piemērota visiem, kā to norāda referents, kas garantē arī nozars konkurētspēju, kas paredz adekvātus uh, pasākumus dažādām infrastruktūrām un arī pār lauks agroalimentārajai nozarei kā tādai, kā arī palīdzēs cīnāties, cīnīties pret um, to, ka iedzīvotā lauks atstājas. Tāpēc uzskatot, kā dalībvalstīs ļoti liela daļa ir eh, līdzekļi ir atvēlēta šai jomai, mums ir jāseko, kā tas tiks īstenots. Tāpat ir jāņem vērā jauniešu rūpes, mums ir jādomā par lauksaimniecības nozars atjaunināšanu un jāparedz mehānismi, eh, kas eh, tie, kuri vairs nav aktīvi, varētu turpināt saņemt varētu palīdzēt jauniešiem iekārtoties. Laukos šī nozara ir ārkārtīgi būtiska mums un ir būtiski paturēt kontroli pār ražojošo um, potenciālu. Tas skar īpaši arī mūsu nozarvīnu kopību. Tāpat ir jāparedz politika, kas cīnās pret uh, to, ka iedzīvotāji laukus atstāj, lai varētu atkal veicināt lauku vidas apdzīvošanu un lai e, Eiropa izmanto arī iespējams šim līdzeklim, e, šim nolūkam līdzekļus no Federfonda. Paldies, kolēģis Žaks Blāns. Paldies ziņotājam, kurš ir paveic ievērojumu darbu. Šis dosie ir ļoti būtisks Eiropas modeļa nākotnē attiecībā uz teritorijas labiekārtošanu, paturot lauksaimniecības teritorijas Eh, lauksaimniecības uzņēmums arī nelielos apjomos, īpaši apgrūtinātos apgabalos, kā piemēram kalnu reģionos. Taču piebildīšu, ka šis ziņojums atbilst eh, atzinumiem, ko reģiona komiteja pieņēma būtiskos jautājumos, kā regulējums attiecībā uz lauksaimniecības cenu nestabilitāti. Un reģiona komitejā mēs nācām klajā ar priekšlikumiem, kuri tika iekļaut omnibus lēmumā attiecībā uz lauksaimniecības politiku. Un kas arī atbilst tam, kas tika sacīts attiecībā uz agroalimentāru apriti. Ta, un šajā atzinumā, lai stiprinātu lauksaimniecību kapacitātes ražotāju grupās, kas ir ar vislabāko kapacitāti virzīties uz priekšu, kā arī tiem sarunu partneriem, kas varētu stā, stāvēt pretī uh, lielveikalu spiedienam. Tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs reģionu komitejā varam šos pasākumus atbalstīt un esmu pārliecināties, kā neraugoties uz grūtībām, jo ir atšķirīgas lauksaimniecības teritorijas un tāpēc ir svarīgi mums likt sadzirdēt vietējā reģionālā līmenī mūsu apņēmību aizstāvēt to, kas bija pirmā Eiropas politika, lauksaimniecības politika, kurā uh, iekļauj teritorijas labiekārtošanas uh, projektu Jūsu runas laiks ir aizritējis, saka priekšsēdētājs, kura un kura domā ne tikai par lielpilsētām, bet arī par lauku vidu. Paldies, nākošais runātājs Joms Jāna. Una. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, protams, visi gribam vienlīdzīgu sociālu un ilgspējīgu lauksaimniecību. Kā to panākt? Kas ir veids, kā nodrošināt šos priekšnosacījumus? Es esmu iesniedzis daudzus grozījumus, 115 kopā un tas ir tādēļ, ka es no referenta nostājas saprotu, ka viņš ir izveidojis um, ieceram, iecerēto ceļu, uz kā sasniegt šos mērķus, bet tas ir ļoti attālināt no lauksaimnieku interesēm. Nu, piemēram, es iebilstu pret uh, vienkārši tādu ražošanu, kur mēs uz, uzrādām ikgadējos rezultātus. Uh, Esmu pret pesticīdu izmantošanu, ja tas iet pretrunā ar mūsdienu tendencēm aizstāvēt patērētājs un ēst veselīgi. Es iebilstu pret šādu vienkāršu, skaidru atteikšanos no tātad, lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas būros. Nevar to tik ļoti vienkārši noteikti ir jāsaprot ekonomikas un sociālais konteksts un jāveicina tas tā, lai mēs šos mērķus sasniegtu nevar būt tā, ka vienkārši lauksaimnieki maksās šo, uh, šīs sekas uh, par uh, vides piesārņojumu. Tas būs pārmērīgs sloks. Galu galā tikai šādā veidā politika paliks kopīga. Un, lai to tādu nodrošinātu, nevajadzētu ļoti strikti noteikt administratīvās prasības. Sausā veidā nedrīkst būt pārmērīgi striktas normas. Elastība ir būtiski svarīgs elements, lai uh, um, dalībvalstis spētu tikt galā ar um, piedāvāto jauno KLP, valstīm arī ir nepieciešama pietiekama elastība. Esošajā redakcijā ziņojumā vienkārši ir ļoti daudz šādi strikti, uh, rigīdi elementi, un, kā redzam, no kopējās situācijas ir ļoti daudzi grozījumi priekšlikumi iesniegti, un uh, ir tie ir rūpīgi jāpārdomā pirms pārējiem pie balsošanas. Te mēs runājam par ilgtermiņa perspektīvu un galu galā tas nav kas tāds, uz ko arī vēlētāji tik ļoti priecāsies. Paldies. Vārds kolēģim Arnoldam Hačam. Thank you, Mr. President. Six short points. First of all, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentam Krasam par ieguldīto darbu un uh, par KLP reformas pārskatīšanu, bet ir daudzas lietas, kam mana grupa nevar piekrist. Tas uh, ir uh, punkti, kas nesaskan ar mūsu grupas iepriekšējo nostāju, rosinot uh, vairāk regulēt un uh, nemodernizēt, nedigitalizēt ir arī grozījumi, uh, ierobežojot maksimālo atbalsta apjomu jaunajiem lauksaimniekiem 70 tūkstoši eiro apmērā. Uh, ka es pirms diviem gadiem biju ziņotājs par jaunajiem lauksaimniekiem un norādīju, ka ir jāiesaista uh, jaunieši lauksaimniecībā pārtiks uh, ražošanā un EKR grupas atsevišķiem pārstāvjiem ir iebildumi pret tiešmaksājumu izlīdzināšanu un Niderlands un apvienotās uh, karalistes pārstāvi uzskat, ka ir pārāk tālējoši mērķi emisiju samazināšanai lauksaimniecībā attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību un pesticīdu izmantošanu. Tādēļ mūsu deputā pārstāvjiem ir brīvais balsojums šai jautājumā, jo ir daudzi punkti, kam mēs gluži vienkārši nevaram piekrist. Paldies! Un tagad kolēģis Rafaelai Katānio. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es esmu iesniedzis visai daudz uh, grozījumu par šo atzinumu, esmu parakstījis vēl daudzus citus, un ir daudz lietu šajā atzinumā, kas man nepārliecina un kurām. Un tādēļ, manuprāt, um, ir jābalso attiecīgi savai pārliecībai. Divas lietas. Pirmkārt, mēs esam reģionu komiteja. Mēs pārstāvam Eiropas institūcijas, reģionus un teritorijas. Tā lauksaimniecība, kas mums jāizstāv, ir lauksaimniecība, kas izceļas zemēs, lauku kultūra, vietējie produkti, atšķirības. Nav tā, ka mums jāatbalsta tāda veida lauksaimniecība, kas būtu vienlīdzīga un atbilstīga kaut kādam abstraktam Eiropas standartam. Tas ir būtisks elements daudzos mūsu atzinumos, un tādēļ šī teritorija būtība ir īpaši jāuzsver, un tā ir tā specifika. Uh, Tālāk, otrkārt, es dažu mēnešu gadumā, garumā esmu nostrādājis nu, kā lauksaimniecības ministrs savā reģionā, saprotam, cik šie jautājumi ir svarīgi, bet ir jāpatur prātā arī vides politika, un tādēļ šajā kontekstā lauksaimniecības politika ir jābūt realistiskai. Nevaram um, izveidot šeit kaut ko abstraktu, jo īpaši svarīgi tas ir lauksaimniecības jomā, jo pretējā gadījumā būs pretējs rezultāts sasniegts. Un arī šeit uh, Gribētu pateikties Krosā kungām par paveikto darbu un ziņojumu, bet, manuprāt, lielā mērā šis ziņojums runā par tādu idilli, par tādu nereālu situāciju un vajadzētu tomēr atrast sasaisti ar reālo pasauli. Tādēļ, manuprāt, balsojumā ir jā, jāmaina daudzi punkti šajā ziņojumā lai beigās to varētu, par to varētu pozitīvi balsot. Paldies! Ibuku. Liels paldies! Tagad Vārds kolēģim Lemstronam. Kolēģei. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, būtu svarīgi kaut ko pateikt arī par klimatu un bioloģisko daudzveidību un par dzīvnieku labturību mēs uh, raugāmies uz 2022. gadu un būtu nepareizs signāls uh, šos uh, mērķus pazemināt, uh, domājot par klimāta aizsardzību, bioloģisko daudzveidību. Galvenās prasības jau nav pretējas lauksaimnieku interesēm, bet gluži pretēji, jo tieši lauksaimniecība ciestu no klimata pārmaiņām. Un ja mūs, mēs uh, šos mērķus nesaglabājam tik tālu, jo tas būs nepareiz signāls pārējai pasaulē. Paldies, neredzu, ka kāds vēl vēlētos izteikties, tādēļ vārds atkal ziņotājam. Vienu minūti. Paldies, vēlos pateikties ziņotājam Krosam par uh, ziņojumu, ir uh, punkti par aprites uh, ekonomiku un uh, bioloģisku daudzveidību, bet man arī kā nozars speciālistam ir zināmi iebildumi pret noteiktiem punktiem, jo uh, lauksaimniekiem jau gadiem ir jāmaksā lieli nodokļi. Uh, un uh, Um, mums šis sloks ir jāsamazina, un tādēļ es uh, aicinu savos grozījumos to arī darīt. 268, 238. Paldies! Tātad tagad ziņotājam ir iespēja reaģēt uz dažādiem komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji! Nezinu, ko, uh, kā īsti sākt šobrīd Jāsaka, ka mani diezgan šokēja atsevišķi runātāju teiktais, par, eh, no, kuri norādīja, ka šajā atzinumā ir eh, nu, nepareizas lietas ierakstīts, ka ir tāda rigiditāte, sastingums, eh, konstatējumi, ka esmu vērsies pret lauksēmnieku interesēm. Nu, tas ir kaut kas absolūti prātām neaptverams. kad mēs aicinām vairāk piešķirt uh, līdzekļu lauksaimniekiem, ir īpaši mazajiem lauksaimniekiem piešķirt lielāku atbalstu uh, un ka to nenovērtē. Ja mēs uh, vairāk finansējuma piešķiram, ja tiek veikti pasākumi vides aizsardzībai, vai tad tas ir nenozīmīgi? Ja mēs apzināmies, ka šobrīd jau notiek klimata pārmaiņas, mēs jau tās sajūtām, tas nebūs pēc 10 vai 20 gadiem. Nu, jāsaka, esmu diezgan uh, tiešām uh, šokā, ka uh, Eh, pašvaldību reģionu pārstāvjiem eh, nu, vajadzētu būt eh, sapratnē par šīm lietām, ka būtu jāņem vērā, kas notiek Eiropas līmenī un ka dzirdam šādus izteikumus. Jā, ja mēs gribam kopīgi, jo lauksaimniecības politika īstenot mūsu kontinentā, tad mums ir nepieciešami kopīgi noteikumi, kas attiektos uz visu kontinentu. Uh, ja nu tagad saka, ka atsevišķi summas jāpiešķir bioloģiskās daudzveidības un vides aizsardzībai, nu, e, iznāk mēs e, stāvam uz galvas. Esam nostājušies uz galvas, jo 80% palīdzības apjoma nonāk 20% saimniecībās. Vai tad tas ir pareizi? mēs gribējām tiešām sagatavot tādu atzinumu, kas būtu līdzsvarot, lai būtu arī šie grozījumi līdzsvarot, lai mēs ņemtu vērā klimata izaicinājumus, sociālās problēmas, lai būtu īsta Eiropas dimensija. Ja mums nebūs šīs Eiropas dimensijas kopējā lauksaimniecības politikā, tad šī politika uh, pazudīs, tad vairs 2022. gadā nebūs kopējās lauksaimniecības politikas, bet būs atsevišķi pasākumi, ko finansēsim cīņā pret, pret klimatu pārmaiņām vai kaut ko citu. Bet, eh, nu, varbūt, ka klimats jau būs sasils vairāk par eh, diviem grādiem. Tātad šeit ir eh, jautājumi, kas šķir visu, skar visu sabiedrību. Tie ir sociāli jautājumi. Mums ir jāieklausās, ko sabiedrība vēlas Uh, sabiedrība vēlas, lai lauksaimniecība attīstītos, lai būtu kvalitatīva pārtika. Un tas šobrīd netiek pietiekami novērtēts viss. Un mums ir jādod iespēju lauksaimniekiem iztikt no uh, sava darba augļiem. Mēs uh, nevaram pieļaut to, ka ik pēc trim dienām kāds lauksaimnieks izdara pašnāvību. Tas ir nepieļaujami. Tāpat ir arī uh, Eh, saslimšanas, kas saistīts ar noteiktu uh, vielu izmantošanu lauksaimniecībā. Tas tā nedrīkst turpināties. Nu, atvainojos par to, esmu satraucies, bet nu tiešām mēs. Uh, Tagad mani sauc te par dogmātiķi, bet tāds es neesmu absolūti. Mums ir jāatsakās no dogmām, kas uh, ir saistītas ar uh, kaut kādu konkrētu interešu aizsardzību, bet mums ir visiem jārīkojas kopīgi lauksaimnieku interesēs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un jādomā par mūsu planētu. Vi... Paldies. Tagad mēs, uh, mums jāizskata 304 grozījumi, kas ir sasni, saņemti. Tagad pirmais līdz ceturtais grozījums, kas par. Qui est contre adopté. Pret pieņemti. Piektais uh, ziņotāja grozījums, kas par. Pret pieņemts. Sastais par pret atturs pieņemts. Es par pret atturs pieņemts. 11. ziņotāja grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 15. ziņotāja grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 19. ziņotāja grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 22. 23. grozījums, kas ir identiski par pret pret atturas pieņemti. 24. Nē, es atvainojos. 25. ziņotāja grozīt jums kas par pret atturs pieņemts tagad 28. grozījums par pret pret pieņemts. 29. grozījums pār, es atvainojos, tas jau ir pieņemts. Divdesmit devītais grozījums par pret. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot un grozījums ir pieņemts. 31. grozījums, kas ir patiesībā jau atkritis, man saka. 32, 33 ir identiski, kas ir par, pret. Balsojam elektroniski. Le vote est clôturé et l'amendement. Beidzam balsot, grozījums noraidīts. 34. ziņotāja grozījums atkrīt 34, 36, kas ir par, pret, pieņemts. 37. grozījums par, pret, pieņemts.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 Balsojam elektroniski. Le vote est clos. Beidzām balsot, grozījums ir pieņemts. 42. grozījums par pret pieņemts. 43. par pret pieņemts. Un bija identisks ar 44. un tagad mums ir 45 R. Er. Atkrīt 45, 47, kas ir par pret pieņemts. 48, 49, 50 identiski par pret pieņemti. 51, 52, 53 ir identiski, kas ir par pret balsojam elektronu.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 Mais pourquoi on met alors 52 fois? Tagad 54. kādēļ parādās divas reizes, saka priekšsēdētājs. Bon, on me dit que le 54, le 55, le 56 et le 57 sont identiques. Man saka, ka 54. līdz 57. grozījums ir identiski un ka varam par tiem balsot blokā. Kas ir par? Pret? Pieņemti.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 pret pieņemts. 61. par pret pieņemts. 62. esot atsaukts, tā man saka. 63. par pret pieņemts. 64 R er. Līdz ar to atkristu 64, 65, kas ir par pret pieņemts. 66. R grozījums. Līdz ar to atkrīt, atkrīt 66, 71 par pret pieņemts. 72 par pret pieņemts. 73. R atkrīt 73, 74. Kas ir par? Pret. Pieņemts. 75. par? Pret. Balsojam elektroniski. Le vote est clôturé. Beidzam balsot un grozījums ir pieņemts. 76. kas ir par pret noraidīts. 77. par pret pieņemts. 78. par pret pieņemts. 79. par pret pieņemts. 80. R atkrīt 88.5, kas ir par pret pieņemts. 86. par pret noraidīts. 87. par pret pieņemts. Ne. Nu, tad balsojam elektroniski, pārbaudīsim rezultātu.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 Le nu, vote est clos. Beidzām balsot. Grozījums noraidīts. 90. grozījums par pret. Balsojam elektroniski.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 94. identisks ar 95. 96. kas par pret pieņemti. 97. par un tas ir ast, identisks ar 98. pret pieņemts. 99. Uh, kas par pret pret pieņemts. Simtais atkrīt un 102 atkrīt. Simtu trešais grozījums. Kas ir par? Pret pieņemts. 104. R grozījums, kas par pret pieņemts. 106. par pret pieņemts. 107. identisks ar 108. par pret pieņemts. 109. Atkrīt 110. par pret balsojumu elektroniski. Beidzām balsot, grozījums pieņemts. 111. par pret pieņemts. 112. par pret pieņemts. 113. par pret

118. R grozījums atkritīs 118, 19, kas ir par pret pieņemts. 120. R atkrīt 120, 21 par pret pieņemts. 122. par pret pieņemts. 123. par pret pieņemts. 124. par pret pieņemts. 125. R atkritīs 125 līdz 127. kas ir par pret pieņemts. 128. identisks ar 29 un 30, kas par pret pieņemts. 131. par identisks ar 132, kas ir par pret. Balsojam elektroniski.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 atkrīt 142, 144 par pret balsojumu elektronis.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 Clôturé. Beidzam balsot. Pieņemts. 144. par pret pieņemts. 145. un 146. un atkrīt tad 147. Kas ir par? Pret pieņemts. 148. līdz ar tos atkrīt 150. un ir uh, identisks ar 149. kas ir par pret. Balsojam elektroniski. Beidzām balsot, grozījums noraidīts. Līdz ar to mums ir jābalso par 150. par pret pieņemts. 151. par pret noraidīts. 150. 152. 152 par pret pieņemts. 153. tad atkritīs 154. 155. kas ir par pret noraidīts. Līdz ar to tagad mums ir jābalso par 154. par pret pret pieņemts 155. À, tas bija identiski. Šie divi bija identiski. Tātad tas jau nobalsots 156. pret pieņemts. 157. par pret pieņemts. 158. par pret pieņemts. Pieņemts. 159. līdz ar to atkrīt 160. par pret pieņemts. 161. par pret pieņemts. 162. R ir izņemts. 162. līdz ar to atkrīt 163. 4. par pret pieņemts. 165. par pret noraidīts. 168. par pret noraidīts. Noraidīts. 167. par. Pret. Noraidīts. 168. un atkrīt 9. par. Pret. Pieņemts. 170. par. Pret. Noraidīts.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 Beidzam balsot. Noraidīts. 173. par. Pret. Noraidīts. 174. par. Pret. Pieņemts. 175. ir izņemts. 176. R un atkrīt 176. Sim, līdz 178. par

Ja tas tiek pieņemts, atkrīt 181, 183. Referents eh, ziņotājs vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Šis grozījums attiecas uz siltumnīca efektu gāzu līmeņu samazināšanu. Tas ir paredzēts, lai mēs rīkotos saskaņot ar Eiropas Savienību. Pirmajā versijā tika paredzēts 50% mērķis, es ņēmu vērā arī to atgrieznisko saikni no citiem locekļiem, un mēs pārējā gājām no 30% samazinājuma, kas ir pilnībā atbilstoši ar Eiropas Savienības un ANO vadlīnijām. Paldies! Tādā gadījumā liekam uz balsošanu 181. R par. Pret. Pieņemts. 184. Ceturtais par, identisks ar 85. pret, pieņemts. 186. R atkrīt 186. līdz 88. vārdziņotājiem. Paldies priekšsēdētāji. Šeit ir runa par bioloģiskās lauksaimniecības platību. Mēs nospraužam mērķi, kā pirmajā ziņojumā, kur bija trīskāršošanās, jo Man likās, ka tas ir grūti sasniedzams, un mēs piedāvājam dubultošanu. Un tas arī atbilst patērētāju gaļa cerībām, tas ir būtiski veselībai, un tā ir arī, tas ir būtiski lauksemniekiem. Mēs redzam arī tie, kuri pie tā strādā šodien. Uh, dzīvo labāk, tā skaitā finansiāli. Paldies, liekam uz balsošanu. 186 R. Er. Par. Pret. Balsojam elektroniski. parler aussi. Si c'est bien. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais 189. R un atkrīt 189 līdz 192 vārds eh, ziņotājiem. Uh, Paldies, es pārāk daudz bieži vārdu nelūkšu, bet bija šie trīs grozījumi, kas ir būtiski, un tas arī atbilst iepriekšējiem garam. Šeit ir runa par pesticīdu izmantošanas mērķi tieši tāpat atzinumā bija 50%, kas iespējams bija iesākumam pārāk daudz, un mēs to samazinājām līdz 30%. Un arī šeit ir mērķis sabiedrības veselība, tā ir prasība no sabiedrības puses, un Mēs varam arī nenorādīt likvidēšana, bet samazināšana par 30%. Par? Pret? Pieņemts. 193. identisks ar 4. par pret noraidīts. 195 R er groziņums, kur ir mutiskais kompromiss dodu vārdu šajā sakarā ziņotājam. Teksts ir jūsu priekšā uz ekrāna. Arī šeit un pēc diskusijām kopā ar Milāna kungu pār dzīvnieku labturību runājot. Šeit nav runa par veģetārismu par katru cenu, bet tomēr ir dzīvnieku labturības iedziens un mēs pakāpeniski un plānotā veidā vēlamies attiekties no at dzīvnieku audzēšanas būros visā Eiropas Savienībā. Esmu dzirdējis no patērētājiem, no pilsoņiem prasību pārtraukt dzīvnieku turēšanu būros līdz 27. gada beigām. Tas ir progresīvs solis pār 195. R pret pieņemts. Nākošais 196, kas ir identisks ar 7 un 8 par pret pieņemts. Nākošais 199 par pret pieņemts.

pret pieņemts. 210. Nav spēkā, saka priekšsēdētājs. Atvainojiet. Esmu aizskrējis vienu lapusi par tālu. 209. R atceļ 209. 10. par pret pieņemts. 211. par pret balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 212 R atkarīja 212 līdz 214 par pret pieņemts. 215. identisks ar 216. par pret pieņemts pieņemts. 217. identisks ar 18. par pret pieņemts. 219. identisks ar 220. un 21. par pret pieņemts. 222. identisks ar 23. par pret pieņemts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 Un tagad aicinu grupē 228 līdz 236 par pret pieņemts. 237 par pret pieņemts. 238. par pret elektroniski balsojumu.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 241. atkrīt 242. par pret balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 242. Par. Pret. Noraidīts. 243. par. Pret. Pieņemts. 244. par. Pret.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 Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 250. identisks ar 251. otro par

256 bija identisks, tāpēc tagad 258. Kurš ir identisks ar 59, 60 un 61. Par? Pret? Pieņemts. 262 par? pret pieņemts. 263. par pret balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 264. par pret pieņemts. 265. R grozījums atkrīt 65. 66. par pret pieņemts.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 pieņemts. 271. par pret noraidīts. 272. par pret balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 273. R atkrīt 273. līdz 75. E, ziņotājs vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, šeit ir runa par grozījumu, kurš attiecas uz atbalstu ražotājiem krīzes gadījumos ir vēlams intervenci veikt brīvprātīgi, eh, savlaicīgi, pirms nevis eh, pieļaut, atstāt tirgus. Protams, tas ir atšķirīgs skatījums. Tas eh, efektīvāks šis pasākums bija piena krīzes gadījumā, lai gan nāca pārāk vēlu un, jā, tiek mēģināts rast risinājumus pašā krīzes laikā, tas izmaksā ļoti dārgi. Un arī tas pilnībā atbilst parka ziņojumam, kuru mēs pieņēmām jūlijā, kā arī blāna ziņojumu pār cēnu nestabilitāti. Paldies priekšsēdētāji, liekam uz balsošanu pār pret Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais balsojums. 273. sākotnējais, kas ir identisks ar 74. par pret pieņemts. 275. par pret pret pieņemts. 276. par pret balsojumu elektroniski.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 Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 280 R Atkrīt sākotnējais 280 par pret pieņemts. 281 ir izņemts. Aicinu balsot blokā 282 līdz 285 par pret pieņemts. 286 par pret pārbaudām elektroniski.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 pret. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 290. par pret pieņemts. 291. R atkrīt sākotnējs 291 par pret pieņemts. 292. R atkrīt 292 3 par pret pieņemts. 200 94. par pret noraidīts. 295. par pret noraidīts. 296. R atkrīt 296. 7. sākotnēja par pret noraidīts pieņemts. 298. par pret pieņemts. 299. par pret balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 300. Par. Pret. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 301. R. Atkrīt 301. sākotnēķis. Dodu vārdu ziņotājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir mans pēdējais grozījums. Tas attiecas uz apdrošināšanu. Jautājums ir jūtīgs, bet. Um, visā, kas attiecas uz uh, tirgu, labāk to ir regulēt, nevis izmantot apdrošināšanas. Nosauc piemēru. Šo sistēmu izveidoja Savienotajās valstīs, un um, valsts finansējumi no 5 miljārdiem tikai 0,2 miljārdi nokļuva pie lauksaimniekiem, viss pārējais pie uh, apdrošinātājiem. Uh, E, apdrošināšanu, klimata apstākļiem, sanitāriem un tā tālāk. Jā, bet tirgus jomā labāk ir tirgu regulēt, un tas atbilst arī mūsu apstiprinātajiem ziņojumiem iepriekš. Paldies, liekam uz balsojumu par. Pret. Pieņemts. 302 par. Pret. Noraidīts. 303. par. Atkrīt 304. par. Pret. Noraidīts. 304. par. Pret. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Jā, vēl bija uz divām vērdām lūgts vārds. Nebija vajadzīgs divas minūtes, tikai pāris sekundes. Itālijas delegācija uz, novērtē, ka tika pie, to, ka tika pieņemti daži grozījumi no komisijas, no plenāra sēdes puses, no ziņotāju puses, bet bija jautājumi, kuri netika pieņemti. Tāpēc Itālijas delegācija atturēsies balsojumā. Vai vēl kāds grib izteikties? Paldies, priekšsēdētāji! Pirms galīgā balsojuma es gribētu lūgt jūs pārbaudīt balsojumu pār 55. 6. 6. un 7. grozījumu. Tas ir svarīgs balsojums, jo mēs runājam par e, maksājumu e, vienādošanu pa hektāru. Es domāju, ka vajadzētu šos grozījumus nobalsot elektroniski. No, no, no. Balsojums ir beidzies, kad balsojums ir beidzies, mēs to vairs nepārskatām. Tāda ir kārtība. Vēl viens runātājs. Adzo Pārdīkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Ņemot vērā uh, e, Baltījumu uh, e, notikšanas kārtību, mēs balsosim par ziņojumu. Vai vēl kāds grib izteikties? Tādā gadījumā galīgais balsojums par pret atturas atzinums tiek pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam ziņotāju, apsveicam visu darba grupu par veikumu. Un tagad es lūkšu pārņemt stafeti no manis mūsu priekšējiem, mūsu pirmajam vicepriekšsēdētājam. Mm. No, I, I, I will be back for you. Uh, okay. in, uh, Deswegen wir uns Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so he is not there. Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Ja dažiem no jums nepieciešama īsa pauzīte, lūdzu, dariet to, bet ļaujiet pārējiem strādāt. Mums vēl aizvien ir daudz atzinumu tie gan varbūt nebūs tik ļoti sarežģīti un tik ļoti, ar tik ļoti daudziem grozījumiem. Nākamais Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds. Referents Simo Puigi Ferrer. Viņu aizvietos Kalabuika kungs. Uzklausīsim atzinuma prezentāciju. Ceru, ka tas veiksmīgi ievadīs uh, mūsu tālāko darbu. Vēl aizvien ir četri ziņojumi jāskata, tādēļ aicinu jūs izteikties īsi, lai mēs varētu veiksmīgi visam pārējiem iziet cauri. Bet, kolēģi, lūdzu, klusumu ievērojiet. Turpinām darbu. Došu vārdu ziņotājiem. Lūdzu. Mr. Rapporteur, please. Lūdzu, ziņotāji kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es lūdzu atvainot eh, Valencijas apgabalā prezidenta prombūtni. Viņš nevarēja būt eh, kopā ar mums un arī norāda, ka šis fonds nu jau kādu laiku kopš iesākās šīs pielāgošanās problēmas, ir tīpaši tajos reģionos un nozaros, nozarēs, kas atradās priekšplānā globalizācijai, vajadzēja domāt par to, kā reaģēt uz šo kritisko situāciju, tīpaši attiecībā uz strādājošiem šajos reģionos, lai pasargātu eh, tos, lai pasargātu vis um, mazākais sargātos. Tāpat norādu, ka mēs nākam no reģiona, kas ir eh, plaši šo fondu izmantojis, mēs zinām, par ko ir runa, un uzskatām, ka ir runa par efektīvu un vajadzīgu instrumentu. Tāpēc mēs esam pret tā pazušanu vai to absorbēšanu citos fondos. Tālāk norādu, ka Eiropas eh, komisijā eh, iet pa pareizo ceļu, pozitīvā virzienā, kuram mēs piekritam, kā aizvien vairāk domāt par problēmu prevenciju pirms tās parādās un tādējādi anticipēt eh, situācijas, kuras varētu rasties eh, atsevišķās nozarēs vai reģionos. Bez tam, kā jau es sacīju, realitātes reģionos ir daudzveidīgas, tāpat ekonomikas nozarēs, un tāpēc mēs vēlamies aizstāvēt lielāku fleksibilitāti, lai varētu reaģēt uz šīm daudzveidīgajām situācijām gan uh, mehānismu, instrumentu, laika un uh, skarto personu jomām. Un šāda fleksibilitāte ir nepieciešama, jo. Un es biju Eiropas parlamentā, kad sākās diskusijas par globalizācijas um, korekcijas fondiem. Uh, bija runa par pārveidēm, kādas var rasties no globalizācijas un tirzniecības satvērtība globalizācija. Šobrīd šīs pārmaiņas ir jāskata arī klimata pārmaiņu, digitalizācijas, mākslīgās inteliģences un citu faktoru ietekmē, kuri padara nepieciešamu šāda instrumenta esamību. Tas ir efektīvs un mūsu pratam ir jābūt fleksiblam, lai tas varētu uh, piemēroties jaunajām realitātēm. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you! Liels paldies! Paldies jums! Neviens izteikties nevēlas uzreiz pāriem pie grozījumiem. Balsojam. Pirmais grozījums par. Lūdzu, tagad balsojam. Pret. Vairums atbalsta. Pieņemts. Otrais grozījums par pret, apstiprināts, trešais grozījums par, pret, pār, atbalstīts, ceturtais grozījums par, pret, ar nelielu vairumu apstiprināts piektais par, pret, ir vairākums apstiprināts, sastais par, pret, ir neliels vairākums apstiprināts, septītais pieņemts, astotais atkrīt, par, ast, par septīto par, neviens pret, vairums pret, noraidīts, devītais, astotais par, pret, Neviens. Pieņemts. Devītais par. Pret. Neviens. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Vairākums iebilst. Noraidīts. Vienpadsmitais par. Pret. Vairākums iebilst. Noraidīts. 12. par Paldies, pret, vairākums iebilst, noraidīts, 13. par, pret, vairākums iebilst, noraidīts, 14. par, paldies, pret, vairākums iebilst, noraidīts, 15. par, pret, vairākums iebilst, noraidīts, 16. par pret neviens noraidīts. 7. pieņemts 17. par pret vairākums iebilst noraidīts. 18. par pret daži, bet vairākums atbalsta pieņemts. 19. par pret Paldies, pret. Vairākums iebilst. Noraidīts. 20. grozījums par. Pret. Neviens pieņemts. Un nu balsojam par ziņojumu grozītajā versijā. Par. Kurš par balsojam tagad? Pret. Viens pret. Labi apstiprināts ar vairākumu atbalstu. Paldies un apsveicam ziņotāju. Lūdzu, ziņotājiem vārds. Bueno, quisiera simplemente Vēlos pateikties visiem par atbalstu un pateikties, protams, visām organizācijām, struktūrām, grupām, kuras piedalījās konsultāciju procesā, pateikties ekspertiem, kuri mums palīdzēja ziņojumu sagatavot. Paldies! Thank you and thank Paldies! un sveiciniet noteikti ziņotāju puiga kungu. Labi, lieliski pāriem pie nākamā atzinuma. Fordes kundze. Korkas apgabala padomas pārstāv lūdzu pievienojieties mums kopā ar ekspertu. The, about... Ziņojums par vienotā tirgus programmu. Aptuveni 20 grozījumi šeit būs, būs izskatāmi. Okay, man. Labi, referents kundze, ziņotājs kundze, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Vienotā tirgus programma ir viena no Eiropas, liel, viens no Eiropas lielākajiem sasniegumiem. Tas ir nesis milzīgus iegūmus Eiropas pilsoņiem, uzņēmumiem, radījis tūkstošiem darba vietu, lab, nodrošinājis labāku patērētāju tiesību aizsardzību, stiprinājis uzņēmēju un uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši MVU ļāvis uh, cilvēkiem strādāt, dzīvot un mācīties, kur tie to vēlas, un nodrošinājis efektīvu īstenošanu augstākā klases standartiem, aizsardzību digitālajā laikmetā un augsta līmeņa Eiropas statistika, kas ir būtiski svarīgi, lai pieņemtu lēmumus politikas jomā. Tas ir Eiropas uh, politiskās un ekonomiskās integrācijas centrāls elements, aptuveni 500 miljoni uh, iedzīvotāji, 20 miljoni uzņēmumu. Pateicoties vienotiem tirgum, cilvēki preces pakalpojumi var pārvietoties Eiropā tikpat brīvi kā valstī un simtiem tehnisku un juridisku šķēršļu un barjeru brīvai kustībai un um, um, brīvās pārvietošanās iespējām ir ļāvis uzņēmiem augt, tas ir samazinājis cenas un sniedz papildus izvēles iespējas patērētājiem. Vienotajam tirgum ir jāturpina pielāgoties videi, kas mainās, ko raksturo digitālā revolūcija un globalizācijas sekas. Turklāt arī apvienotās karalists lēmums izstāties no Eiropas Savienības Brexit veidā, un tā ietekme uz pilsoņiem un tirzniecību noteikti nepazudīs. Šādas negaidīti šoka situācijas rada um, um bezprecedenta apdraudējumu, tādu stabilitātes zaudēšanu. Protams, ka varam stabilizēt noteikumus, bet stabilizēt tirgu ir kas cits. Paturot prātā mūsu darbības jomu, gribētu īpaši runāt par MVU un lomu vienotajā tirgu. Manā ziņojumā ir runāts par MVU nozīmi, par to, tiem izaicinājumiem, ar kādiem viņiem jāstops piekļūstot finansējumam un vienotā tirgus iegūmiem 4. punktā. Paralēli ar to, ka ir jānodrošina jauniešu darbības, uh, un papildus tam, kas ir dalībvalstu līmenī 21. punktā. Esmu papildus aicinājusi noteikt uh, normas attiecībā uz EN kā, un uh, to, ka MVU varētu paplašināt savu tirgu. Manā ziņojumā ir runāts arī par to, uh, ka jānodrošina patērētāja aizsardzība, jo īpaši finanšu nozarē, paturot prātā to, ka krīze šajā jomā var ļoti smagi skart iedzīvotāju dzīves. Arī patērētāju aizsardzības organizācijām jānodrošina finansējums, lai tās varētu neatkarīgi rīkoties par labu pilsoņiem un lai tām darbības pamatā būtu attiecīgi likumdošana dalība valstīs. Vienotā tirgus nozīme ir ļoti svarīga, vietējās reģionālās iestādes ir ļoti būtiskas, eh, būtiski partneri. Mūsu interesēs ir nodrošināt Eiropas Savienības politiku vienotai, vienotiem tirgum, holistiskā veidā, ņemot vērā vietējos apstākļus. Esam to pētījuši arī publiskā iepirkuma kontekstā, pārvaldības instrumentu kontekstā, patērēto aizsardzības MVU un konkurētspējas kontekstā. Vietējās reģionālās struktūras ir viens no labākajiem veidiem, kā vērsties pie pilsoņiem un uh, vienas pieturas aģentūra veidošana reģionālā vai vietējā līmenī varētu sniegt uh, informāciju un norādes pilsoņiem uh, tuvu viņu dzīves un darba vietām. Un uh, gribētu pateikties visiem kolēģiem par atbalstu Sīles Antonio no ETP, Sēra Olden no reģionālā biroja un Čerijai Finai, manai ekspertei. Un nobeigumā gribētu tikai teikt, ka 20, pirms 25 gadiem tika izveidota vienotā tirgus programma. Mēs uh, Izvairījāmies no daudziem šķēršļiem, nu ļaudīm ir pieejami jauni izaicinājumi, jaunas brīvības, esam nogājuši tālu, tālu ceļu, bet darba vēl aizvien ir daudz, jāuzlabo tirgus darbību, lai nodrošinātu, ka tas arī nākotnē sniedz rezultāts mūsu pilsoņiem, kopienām, patērētājiem un uzņēmumiem. Tas ir mūsu pienākums uh, nodot nākamajām paudzēm konkurētspējīgu um, brīvo tirgu ar ļoti veiksmīgu iekšējo plūsmu. Paldies! Ok, thank you! Labi, paldies! Paldies ziņotājs kundzei. Kādam būtu komentāri, kāds būtu gribētu ko teikt? Ja nē, tādā gadījumā pāriem pie grozījumiem. Pirmais R grozījums, ziņotājs grozījums. Kas par? Pret. Neviens. Apstiprināts. Pirmais atkrīt. Divi R ziņotājs grozījums. Kurš par? Pret. Neviens. Apstiprināts. Tas nozīmē, ka otrais atkrīt. Number, uh, three. Trešais grozījums. Kas par? Paldies, pret. Vairākums atbalsta pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Labi, balsojam elektroniski. Trešais grozījums. Is that mine? Ok, we close the vote. Beidzam balsot. 31 pār 26 pret apstiprināts. Ejam tālāk. Nē, ceturtais atkrīt. Ja trešais ir apstiprināts, labi. Blo balsojam blokā par 5, 6, 7. Kas par? Paldies, pret. Neviens apstiprināts. Ziņotājs 8R, kas par? Paldies, pret, neviens, apstiprināts. 8. atkrīt, 9. par, pret, vairākums ir par, apstiprināts, 10. kas par? Paldies, pret, daži, vairākums atbalsta, Apstiprināts. 11. grozījums. Kas par? Paldies. Pret. Lielais vairums iebilst. Noraidīts. 12. grozījums. R no referentes. Kas par? Paldies. Pret. Daži vairākums atbalsta. Pieņemts. 12. atkrīt. Piedāvātu balsot blokā par 13. līdz 17. grozījumu. Vai varam? Labi, par. Balsojam tagad. Pret. Neviens. Visi ir apstiprināti. 13., 14., 15., 16., 17. Tālāk 18. grozījums. Kas par? Pret. Vairākums atbalsta. Apstiprināts. 19. par pret daži, bet vairākums atbalsta. Apstiprināts 20. grozījums, kas par balsojam tagad. Paldies, pret neviens apstiprināts. Un nu balsojums par atzinumu grozītajā versijā, kas par paldies, pret Neviens atturas arī nē. Tādā gadījumā vienbalsīgi apstiprināts. Congratulations! Apsveicam ziņotāju! Much, Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Lieliski esat pastrādājis. Labi. Pārējām pie nākamā atzinuma. aicināšu vicepriekšsēdētāju Abramāvičus kungu, viņš pārņems priekšsēdētāju amatu, un es kļūšu, tātad, uh, ieņemšu ziņotāju vietu. Paldies! Ladies and gentlemen, move on. Dāmas un kungi, turpinām izskatīt darba kārtību, un tagad digitālās Eiropas programmu 2021-2027 gadam un dodu vārdu ziņotājam Marku Markulam. Paldies! Vēlos pateikties visiem, kuri ir piedalījušies šai procesā. Uh, profesoram Tanā Cūkie, kas bija mans uh, eksperts eksperte, un uh, viņa ir arī strādājusi manā kabinetā, un uh, liels paldies sekretariātam arī, kas sniedza ļoti noderīgu informāciju, un mums jau bija pirmā tikšanās jūlijā ar Eiropas parlamenta referentu, mums arī ir uh, bijusi sadarbība arī ar eks ekspertiem un pat uh, līdz ģenerāla direktora līmenim komisijā. Pēc uh, dažādiem eksperimentiem viedās pilsētas, digitālās pilsētas jau ieiet jaunā fāzē. Un uh, digitalizācija, uh, ievērojams uzlabojums nodrošina pilsētām, infrastruktūrām, tas ir visa uh, efektīvākās, uh, efektīvākā uh, ja pasākumi pilsētu darbības uzlabošanai. Mēs esam jau sākuši uh, ieviest uh, vadlīnijas, digitalizējot pilsētas, kā uh, Lamberts, kar, Karslaids Lamberts arī norādīja arī pilsētu mēri un asistenti piedalījās digitālo pilsētu samitā, ko organizē DG Grow kopā ar reģionu komiteju vakar, un arī um, viņi turpina piedalīties mūsu sanāksmē šodien. Tagad uh, pāriešu uz somu valodu. Digitālija, digitalizācijai ir svarīga loma, lai uh, risinātu sociālās problēmas, cīnītos pret klimata pārmaiņām un arī īstenotu 17 ilgspējīgas attīstības uh, mērķus, uh, kā ir noteikusi ANO. Mums ir jāuzņemas globāla loma, jāuzņemas atbildība par nākotni, un publiskajam sektoram jāvirza šis process uz priekšu. To varam panākt tikai uh, sadarbību, īstenojot un rīkojoties apņēmību. Uh, publisko pakalpojumu digitalizācija dimensijā. Ir svarīgi to īstenot visā Eiropā, ir svarīgas arī digitālās prasmes, to attīstība, pilsētu partnerība un sadarbība vietējā līmenī starp lieliem, maziem uzņēmumiem, sadarbība ar universitātēm un pētniecības institūtiem. Visiem viņiem ir sava loma spēlējama. Tāpat svarīgi ir arī veidot partnerības starp reģioniem un pilsētām Eiropas Savienībā. Ļoti svarīgs jautājums ir datu kvalitātes nodrošināšana. Un lai būtu pietiekami liels datu apjoms pieejams, ir svarīgi arī attīstīt tehnoloģijas, sadarbojoties pilsētām un uzņēmumiem. Tāpat svarīgi ir uh, uh, apmācīt uh, programmētājus, iesaistīt jauniešus šai procesā. Atzinumā mēs runājam par pilsētu un reģionu lomu. Un uh, prasām veidot uh, visaptverošu digitālo klasteru tīklu, aptverot visus reģionus Eiropā, lai katrā reģionā būtu savs uh, digitālās inovācijas uh, klasteris. Tas ir svarīgi reģionu attīstībai, prasmju attīstībai un šim procesam ir jābūt patiesi Eiropas mēroga procesam. Esam arī snieguši daudzus precizējumus šajā atzinumā, norādot, ka digitālo inovāciju klasteri un uh, to pārvaldība var uh, nodrošināt dažādu pušu sadarbību un var veidot arī konsorcijus. Un es gribu uzsvērt, ka šī ir pirmā reize, kad komisija nāk klajā ar šādu priekšlikumu apvienot digitalizāciju, pētniecību un inovācijas uh, eh, galv lielākajās uh, Eiropas programmās un arī uh, ir paredzēts atbilstošs finansējums, par to jālem padomē un parlamentam. Un uh, turpinās uh, vēl trialogi par šo finansējumu. Sākumā ir paredzēti 9,2 miljārdi eiro Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu mūsu konkurētspēju globālā mērogā un mēs varētu uzņemties arī uh, savu atbildības daļu globālā mērogā. Man uh, ir viens grozījums uh, šim atzinumam sagatavots. Nu, kur es izceļu vienu punktu vairāk vēl nekā sākotnējā tekstā. Paldies ziņotāju kungam. Tagad ir iespēja mums apspriest šo atzinumu, ja e, kāds vēlas izteikties. Ja nē, tad uzreiz pārējām pie grozījumu izskatīšanas. Patiesībā ir tikai viens uh, grozījums, eh, to ir iesniegusi EKR, ECR grupa un ziņotājs ir iesniedzis savu grozījumu. Balsosim par pirmo R grozījumu, kas ir ziņotāja grozījums, kas ir par pret pieņemts. Tagad lūdzu balsosim par eh, šo uh, atzinumu uh, ar grozījumu. Paldies! kas ir pret, neviens atturas, arī neviens neatturas. Apsveicam, tiešām vienbalsīgi ir šis atzinums pieņemts. Tagad gribu paziņot, ka divi atzinumi Mateo Luigi Bianchi ziņojums un Andres Jādla eh, atzinums ir atlikti uz rītdienu. Tā kā eh, mums ir laba ziņas, šodien darbu beidzam. Un, kā es paziņoju, Austrijas delegācija jūs sirsnīgi uzaicina uz pieņemšanu eh, reģionu komitejas atrijā. Mēs visi esam nopelnījuši šo pieņemšanu, visi tie, kas esam palikuši zālē.